Buon pomeriggio a tutti, diamo inizio alla nostra commissione. Innanz... Nu, tad sāksim mūsu komitejas darbu. Vispirms laipni uh, sveicam Sabīni Larēlu, lauksaimniecības ministra Beļģijā, un šajā statusā viņa vadīja ministra padomi darba kārtība, ja nav iebildumu, mēs uzskatām, ka tā ir pieņemta. Tagad apstiprināsim protokolus 15. novembra, 18. novembra, 30. novembra, 1. decembra un 9. decembra sanāksmēm. Ja nav piezīmju, tad uzskatām, ka protokoli ir apstiprināti. Informēju, ka šodienas sēde tiek uh, raidīta tiešraidē web streaming sistēmām. Un tagad sāksim ar viedokļu apmaiņu ar Sabīne Lavēlu. Un visas komitejas vārdā es pateicos jums par darbu, ko jūs īstenojāt pusgada laikā, auglīgu darbu, un tagad došu vārdu jums, lai jūs mūsu komitejai varētu izskaidrot, uh, Beļģijas prezidentūras rezultātus. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšstādātāja kungs. Dāmas un kungi, Beļģijas prezidentūra, kā jūs labi zināt, beidzās decembra beigās. Manuprāt, mums izdevās pavirzīties uz priekšu daudzos jautājumos. Protams, es jums neatgādināšu uh, ka pre, Beļģijas prezidentūra bija trijo ietvaros, un programma, kas bija akceptēta, attiecās gan uz Spānijas, gan uz Beļģijas, un tagad arī uz Ungārijas prezidentūru. Es domāju, ka tas ir parādījis savu efektivitāti. Beļģijas prezidentūra notika tādā īpašā brīdī, jo Lisabonas līguma paredzētā koplēmuma procedūras stājās spēkā kopā ar parlamentu, un es gribētu pateikties Paulo par labo sadarbību, kāda mums bija šo sešu mēnešu laikā. Es runāšu par sešiem jautājumiem, kas bija svarīgi Beļģijas prezidentūrai. Vispirms eh, kopējās lauksaimniecības politikas reforma. Es zinu, ka jūs cieši strādājat pie šī jautājuma. Tas ir aspekts, kur vajadzēs nonākt pie rezultāta kādā brīdī, bet Beļģijas prezidentūra sagatavoja debates un darbu, ko veica komisārs. Un vispirms mums bija neformālā padome pagājušā gada septembrī Laipē. Paulo tur bija un mums izdevās kopā vienoties par daudziem punktiem, kur mēs varējām apliecināt vēlreiz ar absolūtu vairākumu no 27 dalību valstīm jautājumus, kas man šķiet būtiski. Pirmkārt, mēs atgādinājām savu vēlmi, šķiet acīm redzami, kad mēs runājam uh, par lauksaimniecības ministriem. Tas ir svarīgi ap, apliecināt to arī uz ārpusi. Mēs vēlreiz apliecinām tātad, ka vēlamies uh, saglabāt kopējo lauksaimniecības politiku, kas būtu stipra un ambicioza. Mēs atgādinājām savu vēlmi saglabāt šo kopējo lauksaimniecības politiku, kas saistīta ar diviem pīlāriem. Pirmais eh, - simtprocentīgi finansēts no Eiropas Savienības un kas attiecas uz tirgus pasākumiem, pārtikas nekaitīgumu, un, protams, arī citi mērķi ir uh, saistīti ar klimatu un teritoriju izmaiņām, izmaiņām, un otrais pīlārs, kam mūsuprāt vajadzētu būt elastīgākam un kompetenci sadalījums starp abiem, tas ir tas, ko mēs teicām septembrī, man šķiet ir labāk definēts tagad skaidrāk, nodalot pirmo un otro pīlāru, otrais pīlārs uh, dod nepieciešamo elastību dalību valstīm, lai tās varētu atbildēt uz virkni specifisku jautājumu. Otrā pīlāra ietvaros, kas, protams, tiks līdzfinansēts. Mēs skārām arī tirgus nestabilitātes un cenu nestabilitātes jautājumus, bet vēl vairāk ieņēmumu nestabilitāti un absolūtais vairākums no dalību valstīm atgādināja mūsu vēlmi, ka kopējā lauksaimniecības politika kas tiks reformēta, tai vajadzētu dot iespēju labāk cīnīties, nu, vismaz, lai panākt, lai būtu lielāka stabilitāte lauksaimnieku ieņēmumiem. Mēs nevaram, protams, tos fiksēt reiz par visām reizēm, bet vajadzētu, lai šie ieņēmumi, nu, būtu ar ierobežotām fluktuācijām. Uh, Mēs gribam, lai lauksaimnieks sasniegtu mērķu saistībā ar eh, pārtikas nekaitīgumu, saistībā ar klimata izmaiņām, teritoriju vitalitāti, vajadzīgs investēt, eh, nepieciešamas inovācijas, un eh, līdz ar to vajadzētu, lai būtu mazākas ieņēmumu fluktuācijas nekā šodien. Mēs devām komisāram laiku, lai viņš varētu sagatavot savus priekšlikumus. Mēs iepazināmies ar tiem novembra padome eh, bija eh, diskusija, kas bija pietiekami plaša, var, absolūtais vairākums varēja teikt, ka pr pr par principiem ir vienbalsīgs viedoklis, pēc tam mēs rīkojām debates par pirmo mērķi, ko piedāvāja Eiropas komisārs, um, lauksaimniecības konkurētspēja un neka, pārtikas nekaitīgums, tas bija 13. Uh, decembris, un tagad uh, to uh, pie diviem citiem mēķiem strādā Ungārijas prezidentūra. Tā, tas bija ļoti interesanti viss, un uh, priekšsēdētāja kungs, ja jūs arī strādāt pie šīm koncepcijām, tad, manuprāt, būtu interesanti, ja mēs varētu visi pulcēties kopā, mums ir eh, arī darba pusdienas par aktīvajiem lauksaimniekiem. Šis jēdziens aktīvie lauksaimnieki, lauksaimnieki, tur mums bija debatis, bija gandrīz eh, vienošanās par definīciju. Nu, visi vai gandrīz visi atzīst, ka šis jēdziens ir interesants, bet, kad to vajag definēt, tas tomēr izrādās daudz sarežģītāk, un tāpēc mums bija ļoti interesantas debatas par šo jautājumu. Otrais svarīgais jautājums, protams, ir piens, kur mums izdevās ne gluži vienbalsīgi, bet tomēr pieņemt 75% eh, vairākumu secinājumus mūsu 27. septembra padomē Beļģijas prezidentūra deva priekšroku būtībā. Mēs gribējām, lai, um, mēs negribējām, lai būtu tādi uh, tukši secinājumi, kur būtu simtprocentīga vienprātība, bet mēs gribējām, lai būtu secinājumi teksts ar saturu, un to, protams, izdevās uh, uh, pieņemt ar tikai pēdiņās tikai 75% vairākumu. Mēs iepazināmies ar pirmajiem komisijas priekšlikumiem par augsta līmeņa grupas secinājumiem. Mēs debatējam par to 13. decembrī. Tie bija samērā vēl atnākuši priekšlikumi un varam teikt, ka tur drīzāk bija labvēlīga attieksme. Tagad, protams, būs diskusijas. Jūs labi zināt, tāpat kā es, ka ir diskusijas. Jēdziens līgums Nu, vai to vajadzētu padarīt obligātu vai fakultatīvu, vai tas um, ierobežo, uh, teiksim, ražošanas uh, procentuālo sadalījumu un tā tālāk. Jebkurā gadījumā te mums vajag virzīties tālāk uz priekšu arī sarunās, lai uh, mēs palīdzētu lauksamniekiem. Treš, uh, trešā pakotne, ja tā varētu sacīt. Uh, Tā ir kvalitātes pakotne, kas bija viena no prezidentūras prioritātēm. Diemžēl mēs saņēmām komisijas tekstu 10. decembrī, un 13. decembrī jau bija padome. Tā tad mums bija pirmā viedokļa apmaiņa, bet diemžēl mēs nevarējām iedziļināties detaļās, bet šī kvalitātes pakotne ir ārkārtīgi svarīgs elements, kas ietvers sevi priekšlikumus par regulu attiecībā uz kvalitātes prasībām, kas tiek piemērot lauksaimniecības ražošanai kur vajadzīga lielāka atbilstība Eiropas kvalitātes sistēmai un ir arī priekšlikums par jaunām tirgu laišanas eh, prasībām, kas sniedzas tālāk, eh, runājot par sektoru normām, un turklāt ir jaunas vadlīnijas par paraugu praksi eh, attiecībā uz certifikācijas un produktu marķēšanas sistēmām. Ir augsta līmeņa grupas secinājumu daļa, kas uh, ietilpst šajā kvalitātes pakotnē, un arī te mums izdevās realizēt debates un ļaut Ungārijas prezidento vizīties uz priekšu. Ceturtais jautājums ir svarīgs uh, uh, dzīvnieku audzēšanas jomā. Um, Lielopas sūkļveida encefalopātiem, kur mums izdevās nonākt pie secinājumiem ekspertu grupā, 29. novembrī mēs vienbalsīgi pieņēmām secinājumus un līdz ar to ļāvām komisijai virzīties uz priekšu šajos specifiskajos jautājumos. Domāju tāda, ka mēs pieņemam tādu likumdošanas arsenālu attiecībā uz reāliem riskiem un tas vairo Eiropas Savienības uzticamību. Piektais tāds varbūt anegdotisks jautājums - Vācijas monopols, bet tas ir pirmais jautājums, kur mēs varējām, uh, kuru mēs varējām izskatot, izskatīt Lisa, pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Nu, tie ir principā pozitīvi punkti. Um, uh, ir, diemžēl, arī punkti, kur mēs, nu, mēs virzījāmies uz priekšu lēnāk, ne tik ātri, un neizdevās nonākt pie rezultāta. Pirmais jautājums, pirmā lieta, un jūs sapratīsiet, kāpēc, tas ir uh, jautājums par GMO, Dalīkungs bija ļoti vēsi uzņemts Eiropadomē. Um, uzņemšana bija tik atturīga, runājot diplomātiski, mēs, ka mēs nevarējām iet tālāk uz priekšu, um, runāt par šiem priekšlikumiem. Mēs lūdzām komisāram iet tālāk uz priekšu, lai mums būtu tādas pašas debates parlamentā. Un visbeidzot pēdējā lieta, ko mēs Diemžēl es nolēmu to neiekļaut novembra padomjas darba kārtībā, jo tur bija bloķējošās mazākums, kas varētu noraidīt pastāvīgi šo jautājumu. Un, kad es jau runāju priekšsēdētāju kungs, kad es prezident, Buļģijas prezidentos programmu prezentēju, tad mēs neformāli uh, laipai runājām, un tur, godīgi sakot, eh, š, bija bloķējošais mazākums, un lai nebūtu eh, šai bloķējošā mazākuma, mums tomēr jāturpina darbs. Es zinu, ka parlaments uh, grib, lai mēs turpinātu strādāt, lai komisija, padomi un eh, parlaments. Un ko es, es lūdzu komisāram, lai viņš atgrieztos pie saviem priekšlikumiem par līdzfinansējumu, nu, bet es, protams, labi saprotu situāciju, bet ja man jādod tie punkti, par kuriem eh, vis, visskumīgāk mums eh, neizdevās nonākt pie rezultāta, tas ir šī, šis atbalsts vis eh, trūcīgākajiem, vismazāk pārtikušiem. Jo šis ir sociālais aspekts lauksaimniecības, kopējā lauksaimniecības politikā. Lūk, priekšstādātā kungs, nu tas ir tāds vispārīgs un plašs pārskats, bet es, protams, jau priecājos, ka būs iespēja atbildēt uz jautājumiem un uzklausīt piezīmes un priekšlikumus, kas nāks no šīs komitejas pārstāvjiem. Paldies! Grazie Sabine, davvero grazie per il metodo, oltre che per la sostanza e i contenuti del lavoro della tua semestre. Adesso iniziamo eh, gli Paldies. Tas ir ļoti labi gan pēc formas, gan pēc satura. Tagad mēs, protams, dosim grupu koordinatoriem vārdu un pēc tam visiem, kas vēlas uzstāties. Vispirms uh, Alberts Des. Liels paldies priekšsēdētāji, liels paldies arī ministrei par to, ka izklāstījāt Bieļģijas prezidentūras paveikto. Jūs pieminējāt daudzus svarīgus punktus, kas tika paveikti jūsu Uh, jums atvēlētajā darba laikā. Es vēlētos jums pateikties, it īpaši tāpēc, ka Beļģijā tolaik situācija nebija vienkārša. Jāatcerās, ka prezidentūrā mēs neko no tā nejūtām. Mēs nejūtām, ka Beļģijā ir tādas politiskās problēmas, un tas noteikti ir ļoti atzīstami. Jūs runājāt arī par kopējo lauksaimniecības politiku, un jūs sniedzāt arī labu argumentāciju, kāpēc e, ir vajadzīga šī kopējā lauksaimniecības politika, it īpaši pārtikas drošības jomā. Es domāju, ka eh, sabiedrība jau tagad ļoti labi to saprot. Jūs teicāt, ka jūs gribāt eh, saglabāt spēcīgu lauksaimniecības politiku. Mēs šeit parlamentā uzskatām, ka šādai spēcīgai lauksaimniecības politikai ir vajadzīgs arī atbilstošs finansējums. Es apsveicu to, ka uh, E, šis dalījums pirmajā un otrajā pīlārā tiek pieprasīts. Un jūs arī skaidri norādījāt, ka starp pirmo un otro pīlāru ir jābūt skaidram dalījumam. Mums ir jātīsta tādas sistēmas, kas ļautu otro pīlāru padarīt elastīgāku. Esmu referents lauksaimniecības reformas jautājumos, un līdz šim ir bijušas jau ļoti daudzas sarunas. Es vienmēr esmu interesējies par Eiropas jautājumiem, un tagad, eh, kur ir jāved sarunas ar 27 dalību valstīm, es redzu, ka Eiropa ir ļoti atšķirīga, un tā noteikti paliks atšķirīga vēl ilgu laiku. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs elastīgums. Mēs nevaram vest tādu lauksainiecības politiku, kur no Briseles būtu pateikts, kas katrā dalībvalstī ir jādara. Tāpēc būtu ļoti pateicīgs, ja jūs vēl izteiktu dažus komentārus attiecībā uz to, ko jūs vēl vēlāties, kas būtu vēl jāņem vērā otrajā pīlārā ja jūs pastāstītu, kādi izņēmumi jums šķiet būtiski un kas vēl būtu svarīgs jāņem vērā. Kolēģin un kolēģin, es... es nevēlos atņemt laiku saviem kolēģiem, protams, ir arī daudz kas cits vēl sakāms, bet eh, šīs eh, svārstības lauksaimniecības eh, produktu tirgo attiecībās cenām, cenu svārstības, es domāju, ka arī te varētu iekļaut dažas idejas, kā mēs to varētu ierobežot. Mēs ļoti atceramies, ko teica Sarkozī Francijas prezidentūras pēdējās dienās. Mēs esam arī ļoti pateicīgi, ja mēs Būtu ļoti pateicīgi, ja mēs dzirdētu šādas turmākas idejas, kuras mēs varētu arī ar ziņojumā ņemt vērā. Grazie, Albert. Luis Capula Santos, koordinatore. De... Paldies, un tagad vārds Kapula Santos kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs. Kundze, es arī vēlētos uh, apsveikt jūs ar lieliski paveikto darbu un novēlu jums veiksmi jūsu turpmākajā karjerā. Par spīti iekšējām politiskajām problēmām, kuras mēs ceram jums izdosies uh, atrisināt nākotnē, jums izdevās uh, novest ļoti labi šo te lau, Eiropas Savienības uh, prezidentūras darbu. Es domāju, ka šobrīd mēs varam teikt, ka ņemot vērā to, kā mēs īstenojām Eiropas Savienības lauksamniecības politiku, tad mūsu pieeja ir bijusi pareiza. Lauks, eh, komisija nesen ir nākusi klajā ar priekšlikumiem eh, piensaimniecības jomā. Uh, bet es domāju, ka, lai nu kāda notikuma arī ir bijuši pēdējo sešu mēnešu laikā, Beļģijas prezidentūra ir veiksmīgi risinājusi jautājums, un tā ir izdevies veiksmīgi novest sarunas. Un es pilnībā uzticos mūsu referentam Deskungam, kas vadīs diskusijas par kopējās lauksaimniecības politikas reformām. Es domāju, ka pārmaiņu laikā mums ir jābūt spējīgiem piemērot arī šo politiku, kas ir daļa mo, no mūsu kopīgās pagātnes, un mums ir jāpiemēro tā, lai mēs to varētu izmantot arī nākotnē. Nu, es nevēlos varbūt pieskarties pārāk daudziem jautājumiem, noteikti būs tādi, kurus drīzāk vajadzētu uzdot Ungārijas prezidentūras pārstāvjiem. Uh, Bet, jebkurā gadījumā, es vēlētos pateikties jums par paveikto darbu un novēlēt veiksmi turpmākajā darbā. Paldies! Paldies, eh, Lois, un tagad vārds um, Džordžam Lainam. Uh, thank you, uh, President. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlētos apsveikt Beļģijas valdību par uh, to, kā tā prezidēja Eiropas Savienībā pēdējo sešu mēnešu laikā. Vairāki kolēģi jau pieminēja, ka e, šīs process bija stabils un tā laikā ir panāks progress daudzos jautājumos. Tajā skaitā arī attiecībā uz lauksainiecības politikas reformu. Tika publicēts e, komisāra paziņojums, un Šķiet, ka lauksaimniecības padomē šonadēļ ir arī panākta zināma vienošanās par patiešām reālu reformu. Man ir daži jautājumi, varbūt jūs varētu mazliet vairāk paskaidrot eh, šo, šo situāciju. Mēs gribētu zināt, vai padome grib saglabāt pašreizējo stāvokli, vai arī tā ir gatava tiešām reālām reformām. Cik tā mēs saprotam, tad no finanšu puses būs ļoti lieli ierobežojumi attiecībā uz kopējās lauksaimniecības eh, politikas finansēšanu sākot no 2013. gada. Mums interesē, kā mēs varētu rīkoties eh, šādā gadījumā. Varbūt mēs varētu uh, mazliet mērtiecīgāk domāt par atbalsta sniegšanu, jo šāds atbalsts ir vajadzīgs daudzām grupām, it īpaši tādos reģionos, kuri varbūt ir trūcīgāki kā citi. Es domāju, ka konkurētspējīgai lauksaimniecībai un ilgspējīgai lauksaimniecībai ir uh, vajadzīgas uh, vajadzīgs vienā, vajadzīga vienāda palīdzība. Daži cilvēki uzskata, ka tās ir pretrunīgas idejas, Eh, šī konkurētspējīgā lauksaimniecība un ilgspējīgā lauksaimniecība. Manuprāt, tas tā nav. Un es gribētu zināt, eh, kāds mēķis tieši ir jāspēlē Eiropas lauksaimniecībai. Mums ir jāstājas pretī dažādiem izaicinājumiem. Mums ir jāatcerās, ka pasaules iedzīvotāju skaits pieauga nevis par 50%, un līdz ar to arī pieprasījums pēc pārtikas pieauga. Mēs nevaram to darīt ar veco lauksaimniecības modeli, proti tērējot ārkārtīgi daudz enerģijas, lai nodrošinātu vajadzīgos ražošanas apjomus. Tas noteikti neatbilst klimata pārmaiņu modelim. Es gribētu dzirdēt jūsu idejas. Es domāju, ka mums ir jāpapildina šī konkurētspējīgā lauksaimniecība un pat arī ir jādomā par tādu modeli, kas varētu sekt lielo pieprasījumu pēc lauksaimniecības produktiem. Paldies, tagad vārds Mārtiņam Hoizlingam. Ja, Frau Ministerin, ich darf ich te... Ministrs kundze, es vēlētos pievienoties savu kolēģu laba vēlējumiem un apsveikuma vārdiem. Jums patiešām nepaveicās, ka šī lielā krīze, piena krīze, uh, jūs mazliet ietekmēja un arī um, lauksainicības produktu cenas mazliet pieauga, es vēlētos mazliet uh, dziļāk pieskarties piena tēmai. Komisijas priekšlikums, kas uh, pašlaik mums visiem ir uz galda, kur uh, tiek paredzētas lielākas tiesības lauksaimniekiem tirgu, tad apvienoties. Šī dokumentu pakete pēc mūsu domām neiet pietiekami tālu. Manuprāt, šeit ir mazliet pietrūcis drosmes. Tieši šajā jomā mums vajadzētu skaidri pateikt, ka tirgi ir jāregulē. Lauksaimniekiem ir jādod iespēja organizēties, un šo mērķi esam apsprieduši agrāk. Mums ir jāatcerās, ka šajā pārtikas preču ķēdē mums ir jādod lielāka vieta lauksaimniekiem. Komisijas paziņojumi pēdējos gados, pēdējā gadā e, bija pārsteidzoši tādā ziņā, ka tie runāja par lietām, par kurām mēs varbūt nemaz nebijām domājuši. Šie paziņojumi nebija konkrēti vairākos punktos. Uzskatu, ka tas ir pat labi, jo tagad mums kā parlamentam ir iespēja vest kopējās sarunas Tādā veidā, ka mēs noteiksim savus ietver nosacījumus. Noteikti, ka tas būs ļoti interesanti. Mēs varēsim spriest par jauno kopējās lauksaimniecības politikas pamatojumu un arī paskatīties, kādas tad ir finanšu iespējas. Protams, ka ir jāuzdod arī daži kritiski jautājumi. No vienas puses mums ir jāstiprina reformā, bet no otras puses mēs pašlaik vēl nezinām, kādas būs finanšu iespējas. Mēs arī nezinām, e, cik nopietna ir dalībvalstu attieksme, vai tās vēlēsies finansēt e, kopējo lauksainiecības politiku. Mēs esam dzirdējuši daudzas slavinošas runas vairākās dalībvalstīs attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku, taču citās dalībvalstīs ir vēlme šo politiku apgriezt. Un tāpēc arī ir arī tādas valstis, kuras vēl īsti pat nezina, ko tās grib. Un uh, es uzskatu, ka galvenā, de, galvenais debatis tomēr būs par šiem finanšu līdzekļiem. Divos punktos es domāju, ka mums vajadzētu turpināt darbu. Daudzi kolēģi jau pieminēja, ka pārtikas uh, drošības jautājums noteikti spēlēs pieaugušu lomu nākamo gadu laikā. Uh, Mums ir jādomā par tādiem tematiem, kas izraisa krīzi, un tas ir spekulāciju temats, spekulācijas ar pārtikas produktiem. Tagad mēs redzam, ka mēs varam radīt ļoti lielas problēmas pasaules līmenī. Uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izvirzīt pamatnosacījumus. Tas, ko izvirzīja Francijas prezidents varbūt bija arī interesanti, bet būtu ļoti jauki, ja mēs saņemtu tādus konkrētus priekšlikumus. Es domāju, ka Eiropas Savienība šeit varētu būt paraugs pārējām pasaules valstīm, bet eh, šis uzdevums noteikti ir pasaules mēroga uzdevums. Viens punkts, par ko jūs arī eh, mazliet runājāt, ir renacionalizācija. Gēnu, mm, tehnikas, politika. Varbūt jūs varētu sīkāk paskaidrot, kāda tagad ir situācija padome attiecībā uz vairākumu, jo jautājums, kas visus interesē, ir, vai mēs piešķirsim dalībvalstīm tiesības par atļaujas piešķiršanu. Jā, tā ir politiska diskusija, bet tajā pašā laikā tā ir arī juridiska diskusija. Te ir runa par to, vai mm, tirgus ir atbilstoši, vai tirgus noteikumi atbilst šiem renacionalizācijas noteikumiem. Un uh, ir arī interesanti, kāds tad būs balsojums padomē. Šīs diskusijas noteikti ir svarīgas, un nākamajos mēnešos mēs par to daudz vēl runāsim. Ministrs kundze, jūs šeit pieminējāt daudzus svarīgus impulsus, un tos noteikti nevajadzētu aizmirst vai atlikt. Uzskatu, ka šis eh, reformas process turpināsies arī turpmākajā prezidentūrā, un es vēlētos vēlreiz jums pateikties. Paldies, Mārtiņ! Tagad Lorenzo Fontānam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlētos pateikties ministrs kundzei par to, ka viņa ieradusies uz mūsu šāsdienas sanāksmi. Arī es vēlos jūs apsveikt par lieliski paveikto darbu pēdējo sešu mēnešu laikā. Tas mums palīdzēja virzīties uz priekšu. Mūsu viedoklis ir sekojošs. Mums ir nepieciešama tāda politika, kas pievērstu pienācīgu uzmanību kvalitātei Mēs ar kolēģi tieši strādājam pie ziņojuma par kvalitātes jautājumiem, un es vēlētos zināt, kā tuvākajā nākotnē jūs grasāties uh, strādāt pie uh, marķēšanas jautājumiem. Un tāpat arī jautājums par preču importu Eiropā. Bieži vien tiek importētas preces Eiropā, kas neatbilst Eiropas eh, kvalitātes standartiem, un arī tas, mm, protams, kropļo godīgi konkurenci. Mēs uzskatām, ka tas ir viens no ļoti svarīgiem aspektiem, kas būtu jāanalizē turpmāko gadu laikā, lai nodrošinātu to, ka Eiropas lauksaimniecība netiek iznīcināta ar šādu ārkārtīgi sarežģītu sistēmu. Būšu ļoti pateicīgi par jūsu atbildēm un vēlreiz paldies par jūsu darbu. Paldies. Noslēgsim pirmo uh, tātad runātāju sarakstu ar Rubikungu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī piekrītu tiem kolēģiem, kas iepriekš uzstājās un atzinīgi novērtēja Bēļģijas prezidentūras laikā paveikto, kas attiecas uz lauksaimniecību. Tas vispār bija grūts pusgads. Mums bija gan sausums, gan plūdi, gan citādas nelaimes, ugunsgrēki. Un tur vajadzēja diezgan daudz pielikt pūļu, lai mēs šodien atrastos nu, daudz maz tādā ciešamā stāvoklī. Es uzskatu, ka Beļģijas prezidentūrai ir arī nopelns tajā apstāklī, mm, ka mēs diezgan plaši un vispusīgi apspriedam kopējas lauksemniecības politikas nākotni. Es te domāju par programmu KLP 2020, un ka tur tās pamatnostādnes, kas jau Eiropā ir iesakņojušās, ir guvušas savu uh, atzīmējumu. Es te domāju par to, ka atstāt abus pīlārus, pirmo un otro pīlāru, un piekrītu tiem, kas saka, ka otram pīlāram vajadzētu būt demokrātiskākam, elastīgākām attiecību uz to, ko drīkst un nedrīkst darīt dalību valstis. Man liekas, grūts un tas jautājums, kas paliek arī nākotnē, tā ir lauksaimniecības produkcijas cena, tad, kad viņi nonāk veikalā. Vairākas reizes bija solījumi un pat mēģinājumi iejaukties un pamēģināt analizēt lielveikalu ķēdes, jo pēc kopējas nostājas it kā tajās lielveikalu ķēdēs tieši notiek gan spekulatīvi darījumi, gan tādas procedūras, kas paaugstina produktu cenu. Es domāju, ka tas ir jāturpina arī nākotnē, jo vismaz runājot par Latvijas piemēru, pēdējā laikā produktu, lauksaimniecības produktu cenas ir cēlušas pa 20 un pat līdz 30 procentiem. Um, man gribētos arī varbūt dzirdēt tādu konkrētāku nostāju laikā, kad jūs pametat um, kopējo prezidentūru, kāda tomēr ir galīgā mūsu nostāja jautājumu par ģenetiski modificētiem organismiem un par tiešiem maksājumiem. Atstājiet mums kaut kādu vēlējumu par to, kā jūs to redzat. Par padarīto jums liels paldies! Bene, grazie. Adesso io darei subito la parola. Paldies. Un tagad došu vārdu Sabīnē Larvēlē, lai viņi varētu atbildēt uz pirmajiem jautājumiem. Un tad turpināsim diskusijas. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies! Es mēģināšu atbildēt uh, tematiski, tā vietā atbildētu katram deputātam. Vispirms, protams, vēlos pateikties par jūsu um, labajiem vārdiem un rosinošajiem vārdiem. Protams, mums ir jācenšas strādāt turpmāk, jo īpaši sastrādājoties parlamentam un padomē, bet katrā ziņā paldies jums par visu teikto. Tālāk, kas attiec uz jautājumiem, kas izskanēja. Vispirms jau kopējā lauksaimniecības politika. Daži no jums teica, jā, vai nevajadzētu vispirms pagaidīt, kāds būs budžets un tad definēt kopējo lauksaimniecības politiku. Esmu pārliecināta, ja mēs būtu izraudzījušies šādu pieeju, tad šobrīd eh, daudzi teiktu, vai mums nevajadzēja vispirms definēt kopējo lauksaimniecības politiku un pēc tam vienoties par budžetu. Jo tās ir diskusijas, eh, ko varētu pielīdzināt diskusijām par vistu vai olu, kurš tad ir bijis pirmais. Un es vēlētos teikt, ka ja mēs vispirms sagaidīsim budžetu, pirms mēs definējam galvenās vadlīnijas kopējiem lauksaimniecības politikai, mēs eh, dosim vairāk argumentu tiem, kas nevēlas turpināt kopējo lauksaimniecības politiku. Tas ir jāsaka, tomēr ir tādi, kas nevēlas to turpināt. Uh, ir virkne atbildīgu personu valdībās, un te es nevēlos vērsties pret kādu konkrēti, jo jebkurā valdībā ir kāds, kas teiks, ka mums nevajadzētu piešķirt līdzekļus kopējā lauksamniecības politikai, vajadzētu piešķirt drīzāk pētniecībai un tā tālāk un tā joprojām. Tātad mēs esam izvērējušies šādu pieeju, ka vis, mēs vispirms definējam kopējā lauksamniecības politiku, un mēs visi kopā būsim daudz spēcīgāki lauksamniecības ministri komisija, lai attiecīgi vērstos pie atbildīgiem amatpersonām dalībvalstīs um, ar aicinājumu uzturēt arī turpmāk ambiciozu kopējo lauksaimniecības politiku. Un es neesmu to vidū, kas saka, lūk, paraugieties, KLP ir 40% no Eiropas Savienības budžeta, bet pētniecībā tiek atvēlēts daudz mazāk. Šāda pieeja ir pilnīgi nepareiza. Ja mēs vēlamies salīdzināt divas politikas un to publisko finansējumu, tad nevajag Eiropas Savienības līmenī raudzīties tikai un vienīgi uz Eiropas Savienības budžetu, bet ir jāraugās gan uz Eiropas Savienības budžetu, gan uz dalībvalstu budžetiem. Un to mēs esam mēģinājuši lauksaimniecības jomā. Proti, mēs neīstenojam katrs savu politiku, bet mēs piešķiram līdzekļus, lai organizētu kopīgu politiku Eiropas Savienības līmenī. Un ja eh, nākotnē dalībās vēlētos, lai tāpat tas būtu arī pētniecības jomā, tad attiecīgi ir jāpiešķir šie līdzekļi Eiropas Savienības līmenī. Un tātad, kad mēs veicam šādu salīdzināšanu, jeb analīzi, tā ir e, pienācīgi arī jāveic un jāņem vērā šīs atšķirības. Jūs man vēlējāt veiksmi turpmākajā darbā, un jūs zinat, ka politiskā situācija Beļģijā ir tāda, kāda tā ir. Mēs cenšamies uzlabot situāciju, cenšamies sagatavot budžetu, ievērojot un respektējot visu to, kas izskanēja Eiropas Savienības līmenī. Uh, Es, protams, turpināšu cīnīties par kopējo lauksaimniecības politiku un jo īpaši par to, lai mums eh, rastos nepieciešamais finansējums kopējai lauksaimniecības politikai. Eiropas Savienības līmenī mums rodas iespējas, ka kvalitatīvas, daudzveidīgas pārtikas eh, pieejamība visās dalībvalstīs ir pati par sevi saprotam, bet tā tas nav, jo ja mums nav līdzekļu, mēs nevaram piedāvāt šādu veidu pakalpojumu. Lajenkungs, eh, nu pat uzdeva jautājumu, vai nav tātad nesaskaņas starp šo mērķi, kas paredz konkurētspēju no vienas puses un otras puses ilgspējīgu attīstību. Bet ilgspējīga attīstība, ja es pareizi uh, Atceros, ilgspējīga atceri, attīstībā ir trīs mērķi - ekonomiskais, vides un sociālais aspekts. Un Eiropas Savienības kopējai lauksamniecības politikai ir jāierakstās arī šajos trijos mērķos. Vai to paveikt ir viegli? Nē, bet es esmu pārliecināta, ka ja mums tos neizdosies, tad lauksaimnieki nevarēs tikt galā ar izaicinājumiem, uh, Eh, kas ir saistīta gan ar klimatu pārmaiņām, gan ar pārtikas piegādi. Ja mēs pārāk lielu uzsvaru liksim uz ekonomiku un nevis uz sociālajiem aspektiem, tad lauksaimniecība nesniegs to pakalpojumu, ko no tās sagaida Eiropas iedzīvotāji. Un tas ir izaicinājums, kas mums būtu jāuzņems un jāatrisina. Un, protams, ka lauksaimniecības ministru padomē visi zina, ka ir nepieciešama reforma, ambicioza reforma, uh, bet tad, kad ir jādiskutē un jāvienojas, tad, protams, tas nav tik vienkārši. Vai mums visiem ir vienāda vīzija par kopējo lauksaimniecības politiku? Nē, bet tas, kas mums ir kopīgs, ir tas, ka mēs uzskatām visi, ka ir nepieciešama reforma, ir nepieciešams veikt šos finansiālos aprēķinus. Daži vēlas samazināt Eiro, eh, kopējās lauksamniecības politikas budžetu, citi vēlas to palielināt, bet visi piekrīt tam, ka ir nepieciešami divi pīlāri, viens simtprocentīgi finansēts, otrs uh, līdzfinansēts. Uh, bet šobrīd vēl nav pilnīgas vienošanās par šo jautājumu. Daži vēlas, lai tas būtu 50-50% apmērā, citi vēlas 80-20% un citi atkal 20-80% apmērā. Un, protams, ka tās ir sarežģītas debatas, šīs debatas vēl noritēs, un tas, ko mēs vēlamies lauksaimniecības padomas līmenī panākt, ir tas, ko mēs vienmēr esam centušies panākt lauksaimniecības padomē, eh, nonākt, nonākt līdz reformai, ambiciozai reformai, kur varētu atbalstīt visi. Tas nebūs vienkārši, bet mēs turpināsim pie tā strādāt. Un otrais pīlārs, e, tam vajadzētu sniegt nepieciešamo elastīgumu, gan lai mēs varētu ņemt e, vērā teritoriālās atšķirības. Desekungs jautāja, kas, manuprāt, būtu jāierakst šajā te otrajā pīlārā. Es vēlētos ambiciozākus uh, vīdes pasākumus, uh, kā piemēram tas ir ambiciozāks nekā šobrīd. Uh, Varbūt, ka veicot izmaiņas pirmajā pīlārā, mēs attiecīgi veiksim izmaiņas arī otrajā pīlārā. Es domāju, ka mēs nevarēsim arī nedomāt par apmācību, par inovācijām. Ja mēs vēlamies, lai būtu šādas inovācijas un lai šīs inovācijas būtu attiecīgi ņemtas vērā lauksaimniecības praksē, arī te ir jāveic nepieciešamais darbs. Ir jāpalīdz rast fin, nepieciešamās investīcijas un ir jācenšas panākt to, lai dalībās varētu piemēroties, ņemot vērā katras dalībās specifiku, gan tīri teritoriāli, gan arī lauksaimniecības tehnikas jomā. Tālāk, kas attiecas uz uh, fluktuācijām jeb um, svārstībām, jā, es piekrītu jūsu teiktajam, mums ir jācenšas samazināt šīs svārstības īstermiņā, un es priecājos par to, ka Francijas G20 prezidentūra ir ierakstījusi šo punktu darba kārtībā, un es zinu, ka ir paredzēts īpaša sanāksme G20 ietvaros par lauksaimniecību un par cenu svārstībām. Protams, mums ir jācenšas virzīties uz priekšu Eiropas līmenī, bet par to ir jārunā arī globālākā mērogā, pasaules mērogā un ir nepieciešama virkne pārdomu par to, kā mēs varētu samazināt spekulācijas ar lauksaimniecības produkcijas cenām kā mēs varētu veidot e, strateģiskus uzkrājumus, vai tāda ir nepieciešama vai ne, un kādā veidā mēs varētu izsekot tam, kādas ir šīs rezerves un kādi e, intervences pasākumi vēl ir nepieciešami, lai atrisinātu virkni problēmu. Tālāk, kas attiecas uz e, piena nozari, e, kāds teica, jā, m, Man tik tiešām satrauc tas, kas ir paredzēts piena pakotnes uh, ietvaros. Daži uzskata, ka mēs ejam pārāk tālu, daži uzskata, ka mēs neejam pārāk tālu. Bet arī te ir jāstrādā, lai mēs vienotos par konsensusu un bieži vien mēs strādājam pie diametrāli pilnīgi pretējām, pretējiem viedokļiem. Tīri demokrātiski šis process ir interesants, bet mums ir jāpanāk rezultāti. Un ja man būtu jāraksta ziņojums vienai pašai, tad varbūt es nebūtu, šajā ziņojumā nebūtu tas, kas eh, tajā ir šobrīd. Bet mums ir jādod signāls un mums ir jāizvērtē, vai pasākumi, kurus mēs īstenojam, arī dod nepieciešamo rezultātu. Un tas ir ļoti svarīgi. Tālāk par ģēmo. Kāds uzdeva jautājumu? Rubikungs. Kāda tad ir galīgā nostāja par ģenētiski modificētiem organismiem? Varbūt es uh, nepietiekam skaidri, uh, bet izteicos, bet man šķiet, ka mēs neesam vēl diskutējuši par šo priekšlikumu, kas ir uz sarunu galda, un tāpēc mums nav vēl bijušas šādas diskusijas. Mēs eh, pagaidām esam runājuši par virkni problēmu, kas ir radušās kopienas līmenī, bet uh, esam saskārušies ar virkni juridisku problēmu. Mēs vēlamies virzīties uz priekšu jautājumā par ģenētiski modificētiem organi organismiem, bet ik viens vēlas Eiropas līmeņa uh, pasākums, bet uh, attiecīgi dalībvalstu līmenī atkal parādās šīs atšķirīgās nostājas. Mēs vēlamies, mēs nevēlamies, un mums ir jāatrod kopīgs punkts, lai mēs varētu virzīties priekšu, bet pagaidām nostāja nav pieņemta. Mēs esam nosūtījuši šo priekšlikumu izskatīšanai. Tālāk, kas attiecas uz eh, produktu importu, mēs pilnībā piekrītam, ir jāpanāk tas, lai produkcija, kas tiek importēta, atbilst tām pašām normām, kādas ir Eiropas Savienībā. Bet te ir jāved sarunas Pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros. Mums bieži vien ir normas, jeb standarti, kas ir daudz stingrāki, un mēs vēlētos. Uh, attiecīgi attiecināt šo, šīs te prasības arī uz produkciju, kas tiek importēta Eiropas Savienība. Tālāk, kas attiecas uz uh, marķēšanu, jeb etiķetēšanu un kvalitāti. Es zinu, ka jūs daudz esat strādājuši pie marķēšanas un izcēlesmes marķējuma. Es neesmu simtprocentīgi par šādu izcēlesmes marķējumu visai produkcijai, visiem produktiem ja arī, ja mēs paraugamies no importu vai eksportu viedokļa, tad te vajadzības ir atšķirīgas. Par teritoriālo izcelsmi jā, bet ja mēs vēlamies, lai patērētājs tik tiešām eh, pievērst uzmanību šīm etiķetēm un lai patērētājs varētu saprast, kas tajās ir minēts, jo nepietiek jau ar to, ka mums ir kilometriem garas etiķetes, ja patērētājs tajās nespēja atrast ne svarīgāko informāciju. Tas arī pagaidām būs viss. Paldies! Paldies, Sabīna! Nu, tad mēs tagad turpināsim ar eh, citiem, kas ir lūguši vārdu. Evans Garcia un pēc tam Tarabelos kungs. Um, eh, Evans eh, Garsies kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs, paldies, ministres kundze, paldies, ka esat šeit šodien pēcpusdienā, lai atskaitītos par sešiem Beļģijas prezidentos mēnešiem, un es piekrītu, ka svarīgākais šodien ir kopējās lauksaimniecības politikas nākotne. Jūs atsaucāties uz aktīvo lauksaimniecību, izmantojot šo terminu. Jā, tiešām būtu interesanti izskatīt šo koncepciju, bet Eh, vajadzīgs, lai definīcija atbilstu mērķiem, kādi ir mums, jo vajadzētu, lai līdzekļi nonāk pie tiem, kas eh, tiešām tos apgūt un izmantot Eiropas lauksaimnieki. Neviens no tiem, kas saņem līdzekļus, nu nevar īstenot visus mērķus, jo, teiksim, audzēšanā, nu, krīzes apstākļos mēs nevaram Eh, nebūtu ekonomiski neatkarīgi. Un ja, šeit ir jāveicina paudžu saikne, un līdz ar to mums ir atkarība pārtikas jomā, bet svarīgākais ir, lai mēs saglabātu savu konkurētspēju. Un lauksaimniecības un uh, lopkopības nozarē, nu, jāpārtrauc spēlēt otrajā līgā. Uh, nevajadzētu, lai pirmajā līgā būtu tikai e, ārzemju imports. Nu, mēs te redzam, ka ir tik daudz birokrātisku šķēršļu, tik daudz problēmu, kas jāpārvar. Nu, varbūt neuz, tiepsim divpusējās uh, sarunas ar trešām valstīm, uh, jo bieži vien ir uh, lētākie produkti trešajās valstīs, uh, un kopienas produkcija izrādās dārgāka sakarā tām prasībām, ka mēs nosakām kopienas līmenī. Kamēr nebūs līdztiesības, mēs neatrisināsim šo problēmu, un es personīgi domāju, ka, lai nonāktu pie rezultāta, jās, jāprasa no trešo valstu pārstāvjiem tas pats, ko mēs prasām no Eiropas lauksaimniekiem, un jāveic kontrola un inspekcija uz robežām, kam jābūt efektīvai un efektīgai attiecībā uz arī attiecībā uz cenām, lai mēs sasniegtu savus mērķus. Un vienīgais, ko es nožēloju, tik tiešām attiecībā uz jūsu prezidentūru, tas, ka tika ratificēta vienošanās starp Eiropas Savienību un Maroku. Es nožēloju to, jo uh, bija Olaf ziņojums šeit parlamentā, kur tika kritizēta tarifu slikta piemērošana un tika uzsākta procedūra. Uh, lūguma raksta komiteja nodarbojas ar šo lietu, un šķiet, ka būtu labāk vispirms atrisināt šo problēmu, pirms runāt par nākotni attiecībās ar Maroku. Un mūsu parlamentam neizdevās atrisināt lūgumu, ko formulēja vairākas politiskās grupas par teritoriālajām problēmām, piemērot šo vienošanās vienošanās ar Maroku pārņem, eh, teiksim, liel, daudzos gadījumos cenu atlaides, kas ir nāvējoši mūsu ražotājiem. Uh, Un, eh, un tās šķēres, kas tur parādās, nu, sagādā mūsu ražotājiem milzīgas problēmas. Tāpēc es nepiekrītu tam, kas tika noslēgta šī vienošanās, un izsaku nožēlu par to, eh, ka tas tika ratificēts jūsu prezidentūras laikā. Paldies! Paldies, tagad Tarabellas kungs. Um, es, es varbūt zinu vairāk nekā citi, uh, Proti, ka lauksaimniecības ministram Beļģijā ir dubult sarežģīts uzdevums, jo Beļģijā ir reģionalizēta lauksaimniecība un, teiksim, flāmiem un uh, valoņiem ir vajadzīga uh, praktiski vienota pozīcija, lai to varētu paust Eiropas līmenī. Nu, tas, nu, re, nu, tas, bet tas ir Beļģijā raksturīgi. Trīs pārdomas. Un te es vēršos pie aizējošās eh, ministres un pirmām kārtām pie aizējošās prezidentūras pārstāvs un nedaudz par nākotni. Savā paziņojumā komisija grib padarīt KLP nākotni, nu, KLP nākotnē tādu atvērtāku. Tas ir ilgtspējīgas koncepcijas jautājums arī saistībā ar vidi un ekonomiku, un debatēs par pirmo un otro um, pīlāru es gribētu kā, uzzināt, kāda ir jūsu sajūta attiecībā uz gribu, attiec, lai visu, kas attiecas uz vidi, pārcelt uz otro pīlāru. Nu, jūs runājāt par daļēju renacionalizāciju tiesībos KLP, bet es domāju, ka drīzāk vajadzētu to aizstāvēt, lai vides vērtības labāka zemes pārvaldība um, būtu pirmajā pīlārā. Bet es gribētu zināt, eh, ko jūs par to domājat. Otrais - piena tirgus. Jūs teicāt, ka daži saka, ka ir vietas pārāk tālu, cita, ka nepietiekami tālu. Mēs varam tikai nožēlot, ka nav izpaudusies tāda publiskā loma, nu, kā e, komisijai, kā ža, regulējošam žandarmam. Pat ja ir augsta līmeņa grupas atzinumi, kas ir liederīgi, tas nav pietiekami, lai, lai e, korekti katra darbojošās puse tiktu iesaistīta. Kāda ir jūsu uh, doma par to, ko varētu publika spēlēt, lai regulējoša loma pildītu. Un trešais, Um, jā, nu runāt par dioksīnu, eh, aiz, tikai aizmirst varbūt runāt par uh, organizēto noziedzību un, teiksim, Strasbūrā daži izteicās, ka vajag nostiprināt kontroli. Kontrole un likumi, kas ir eh, pašlaik spēkā, ir tādi, ko ievēro absolūtais vairākums lauksaimnieku, bet ir tikai daži noziedznieki, kuru dēļ tad tiek prasīts padarīt smagnējākas procedūras un vēl lielāku slogu radīt salīdzinot ar šodienu. Varbūt labākai būtu jābūt kontroli attiecībā uz riskiem, un es gribētu zināt jūsu viedokli, bet manuprāt, tomēr nevajadzētu vēl smagākus padarīt noteikumus, kas ir ļoti saistoši starptautiskajā līmenī, un, un, un, un mēs redzam, kā tas izklāžas mūsu Eiropas līmenī. Paldies, ministrs kundze. Grazie, Mark. E adesso... Paldies, Mark. Un tagad uh, Vārds Hofman kungam. Paldies, priekšsādātāja kungs, ministres kundze. Man mm, atvēlētajā nelielajā laikā es gribētu runāt par diviem jautājumiem. Pirmkārt, pienu. Un e, jautājums, ko uzdeva mans kolēģis Martins. Es piekrītu, ka piena pakotne sagādā problēmas, jo ir trīs priekšlikumi augsta līmeņa grupai tikai trīs priekšlikumi, tikai attiecības sarunās ar eh, lauksaimniekiem un rūpniekiem, bet tā, kas notiek pēc sarunām? Mēs varētu secināt, ka sarunās vai šajā nozarē starp rūpniecību un lauksaimniekiem ir nu, nu naudas vairāk ir rūpniecībā, nu tad viņi var vest sarunas, un mēs varam teikt, ka uzņēmumos pēc definīcijas uh, Nu, lauksaimnieki un rūpniecība ir vien, vienlīdz nozīmīgi spēlētāji, bet nu, tad vajadzētu vairāk naudas lauksaimniekiem nekā kooperatīviem. Tas ir jautājums, kas nav vienkāršs, tas ir sarežģīts jautājums. Ja atrod varbūt vēl kāds punkts ķēde, lai varētu iesaistīties, mums vajadzētu domāt par visu ķēdi no, uh, no kūts līdz uh, veikalu plauktiem, uh, un man ir sajūta, ka lauksaimniekiem vajadzētu saņemt vairāk. Otrkārt, ir kvalitātes pakotne. Es uzskatu, ka tas ir ļoti interesants priekšlikums un ka tas ir nepieciešams, lai vienādotu situāciju, un es piekrītu jums, kad jūs teicāt, attiecībā uz izcelsmes marķējumu ir nepieciešams vispirms izcelsmes marķējums, bet nevajag to jaukt ar cita veida marķējumu jo tas varētu vājināt mūsu pozīcijas. Manuprāt, te komisija bijis labs priekšlikums, un es konstatēju, ka eh, priekšlikums par kalnu zonā, diemžēl, eh, pēdējā brīdī tika atlikts, jo parlamentam šajā jomā bija sagatavots ziņojums, kurā bija teikts, ka šis marķējums attiecībā uz kalnu reģioniem ir nepieciešams. Es īsti nesaprotu, kāpēc priekšlikums tika atsaukts, vairāk tas nekur neparādās. Un es domāju, ka šajā nozarē vairāk vajadzētu domāt par to lomu, ko, kāda ir ražotājiem, lauksaimniekiem un kāda ir arī atbildība administrācijas līmeni, runājot par izcelsmes marķējumu. Tie, kas izmanto šo marķējumu, un vēl gribētu teikt pāris vārdus par KLP reformu, mani nedaudz pārsteidz tas, ka attiecībā uz agrākajām struktūrām Eiropā, uh, nav ticis aplūkots jautājums par jaunajiem lauksaimniekiem. 7% lauksaimnieku ir jaunāk par 35 gadiem pašlaik Eiropā, bet ja lietas turpinās, tad mēs varam aizmirst reformu, jo vairs nebūs lauksaimnieku. Viss, punkts. Steidzami nepieciešams kaut ko darīt, lai jaunieši varētu atgriezties lauksaimniecībā vai ievasties lauksaimniecībā. Nu, eh, veiktie pasākumi nav pietiekami, jo mēs redzam, ka skaitļi rāda tendenci, kas iet pretējā virzienā. Tāpēc nepieciešams steidzami rīkoties, lai piesaistītu jauniešus laukiem eh, un lauksaimniecības nodarbēm. Paldies! Paldies, Herbert! Eh, vārds nākamajam runātājam. Uh, Paldies, priekšsādātāji! Ministrs Konze, jūs pieminējāt tos divus riskantos vārdus, kas ir tā kā sarkana lupata vērsim - klimata pārmaiņas. Es gribētu jums pastāstīt, kāda ir cukurbiešu audzētāja problēma um, Lielbritānijā pašlaik. Uh, Eh, visus ražotājus apvaino, apvieno British Sugar, Britu cukurs. Un pirms dažiem gadiem viņus visus pārbiedēja klimata pārmaiņas, propaganda par klimata pārmaiņām, un viņi pieņēma lielu lēmumu uh, attiecībā uz cukurbietēm. Šīs eh, reformas rezultāti smagi skāra daudzus cukurbiešu audzētājus. Daudz vienkārši nespēja tikt galā ar augstajiem laika apstākļiem. Šāda veida propaganda ir ļoti bīstama, un es gribētu uh, lai jūs to pārtrauktu. Viss, kas ir jādara, ir vienkārši jāorganizē starptautiska konference par klimata pārmaiņām. Kopenhāgenā tas bija 2009. gadā, pēc kuras sekoja ļoti augsti laika apstākļi, un pēc tam Kankūnā atkal bija starptautiskā klimata konference, pēc kuras atkal iestājās ļoti augsti laika apstākļi. Tad tas ir vienkārši risinājums. Varbūt nevajadzētu organizēt šādu konferences, tad mums visiem būtu mērenas ziemas, no kurām mēs gūtu labumu. Bene, se non ci sono altri iscritti a parlare, direi che possiamo. Ja neviens vairs nelūdz vārdu, tad es piedāvāju noslēgt debates, dodot vārdu Sabīnai Larielai, lai uzklausītu viņas apsvērumus secinājumā. Vārds jums! Es varbūt sākšu ar pēdējo piezīmi. Propaganda par klimata izmaiņām, protams, katram var būt savs viedoklis savas idejas, savas domas, bet es nedomāju, ka mēs te runājam par propagandu, kad mēs sakām, ka lauksaimniecība pirmām kārtām ir upuris klimata izmaiņām un daļai atbildīgais eh, par klimata izmaiņām. Un šeit ir, teiksim, eh, mēs skaidrs, ka mēs šodien nevienosimies par risinājumu attiecībā uz klimata izmaiņām, nu tas nekas, bet nu tas varbūt nav šis jautājums. Es klaus, uzklausu šeit speciālistus un. E, Tostarp arī Beļģijas zinātnieku viedokli starpvaldību grupā, bet nu, neviens negrib piekrist slaveniem zinātniekiem. Varbūt pieskaroties trim citām uzrunām par aktīvajiem lauksaimniekiem. Un te, protams, tas ir interesants jēdziens kad par to debatēja lauksaimniecības ministri, tos daži, tostarp mans eh, Vācijas kolēģis, teica, ka nu, ne, vajadzētu nevis censties definēt aktīvo lauksaimnieku, jo mēs varam vienmēr censties definēt, kas mums nav lauksaimnieks vai neatiecas uz aktīvo lauksaimniecību, piemēram, karikatūra savā veidā. Visi piekrīt, ka ja tā ir. Uh, uh, saimniecība, eh, kas, kas, kas nodarbojas ar alkohola ražošanu, tad, tad nu, tas eh, īsti tajā neiebilst, neietilp šajā iedzienā. Nu, te dažkārt mēs varam vienoties, dažkārt nevaram vienoties. Jebkurā gadījumā tas ir interesants iedziens, pie kura vēl jāstrādā. Uh, Mēs parlamentu varam pie tā strādāt. Nevienam nav patiesība pēdējā instancē rokās, bet mēs varam tu, censties tuvināt mūsu viedokļus. Jebkurā gadījumā mums būs iespējas dot dalību valstīm tādu iespēju jaunu lauksaimnieku problemātika. Es pilnībā piekrītu tam, ko jūs teicāt. Ja mums ir jauna KLP definīcija, es katrā gadījumā ceru, ka tā būs stabilāka, ka netiks mainīti reiz divos, trijos gados spēles noteikumi, un ja mums ir e, šī jaunā politika no 2013. gadā, es vismaz līdz 2020. es ceru, un aiz, aiz 2020. gadā vēl vajag domāt par šo KLP, jauno kopējo lauksaimniecības politiku, un kā viens no mērķiem jaunie lauksaimnieki, jo tie ir tie rītdienas aktīvie spēlētāji. Un, nu, Protams, ja mums būs ļoti maz lauksaimnieku, tad mēs nebūs, nebūsim sasnieguši savus mēģus, tāpēc mums vajag strādāt ar mēģi, paturot prātā jaunos lauksaimniekus, kas viņiem ir nepieciešams un kā šīs vajadzības apmierināt. Es piekrītu. Kā jūs, kundze, teicāt, nu, pirmā līga, otrā līga, es neesmu futbola speciāliste, Es zinu, ka ja, mēs gribam, lai kāda komanda pārietu no otrās pirmajā līgā, ja tā jāizsit vairāk vārtu, bet nu, nepieciešams arī ir budžets. Jo ir komandas, kas nevar būt pirmajā līgā, jo tām nav pietiekams budžets, lai uzturētu stadionus un tā tālāk. Un tad es, uh, izmantojot jūsu argumentāciju, es teiktu, ka ir nepieciešams ambiciozas budžets, jo bez budžeta mēs nesasniegsim rezultātus. Importētie produkti, es piekrītu jums, diemžēl, vai uh, par laimi, es nezinu, uh, Uh, eh, Eiropā ir pilnīga autarkija. Uh, eh, pil, uh, eh, Eiropā nav pilnības autarkijas, un, un, un, un, un, un es te neizrunāšos argumentos. Te jūs runājat par Merkosur, un tas nostiprina manu pārliecību un manu daudzu kolēģu pārliecību, kad es apgalvo, ka lauksaimniecībā vajag strādāt daudzpusēji, ne tikai pie divpusējiem nolīgumiem, jo divpusējie nolīgumi, nu, vienā no diviem gadījumiem tā būs lauksaimniecība, kam nāksies par to maksāt, bet, bet eh, tieši tāpēc es aizstāvu daudzpusēju pieju. Un arī tur mums vajag uh, darīt zināmas savas normas uz ārpusi, bet arguments kopējās lauksaimniecības politikas, stipras politikas saglabāšanai, ambicioza pirmā pīlāra saglabāšanai ir tas, ka mūsu lauksaimniecībai mums, nu, mēs gribam, lai tā būtu konkurētspējīga, mēs mēs gribam, lai tā pieskartos klimata pārmaiņu problemātikā, lai būtu sociālais aspekts aizņemot visas teritorijas, pat vissarežģītākās. Mēs vēlamās, lai, vēlamies, lai būtu vides aspekts, bet, nu, jebkurā gadījumā tas būs mazāk konkurētspējīgi. Un šeit atkal jautājums, kā vismaz daļēji kompensēt šo uh, konkurētspējas deficītu. Tagad tas ir Eiropas parlaments, kas eh, prasa, lai tiktu um, samazinātas visas normas, kas attiecināmas uz lauksaimniekiem, es nedomāju, ka vispārējais viedoklis ir tāds un ka to vajadzētu darīt, jo tā ir sava veida bagātība, mūsu produktu kvalitāte, mūsu teritoriju daudzveidība, bet tas viss maksā, un šīs izmaksas ir jāuzņemas. Vai nu mēs pilnībā mainīsim līdzsvaru pārtikas ķēdē, un beigu patērētājs maksās par visu, vai no Eiropas pilsonis vai Eiropas patērētājs, parasti tas ir tas, ir tas pats. Un mēs varbūt neatradīsim labākus līdzekļus šodien, kā kopējā lauksaimniecības politika. Marka Tarabelas jautājums. Zaļāka um, pirmā vai otrā pīlāra politika. Nu, šeit um, nevajadzētu uh, apzaļumot pirmo pīlāru. Nu, Uh, nosacījums, kas attiec uz pirmo pīlāru, un tas saistīts ar lauksaimniekiem kā ekonomikas dalībniekiem, tur ne tikai vide, vispirms vajag ievērot eh, gan vides direktīvas un normas, bet arī eh, dzīvnieku veselību, eh, citas normas un tā tālāk. Es turpinu iestāties par vienkāršošanu kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošana un pastāvīgi definējot šo politiku. Un es gribētu, lai tas būtu skaidrāks. Kas ir pirmajā, kas ir otrajā pīlārā, ja mēs sakam pamatnormas vide, pirmais pīlārs eh, caur nosacījumiem, caur citām sistēmām, nu, un viss, kas ir papildus, tas ir otrais pīlārs, ar, ar, ar eko eh, nosacījumiem un tā tālāk, un vidi, bet šodien, eh, nu, eh, nu kā, kā lauksaimnieki atrod šo politiku, mums ir ļoti daudz problēmu izskaidrot pilsoņiem, izskaidrot lauksaimniekiem visu to. Tātad vienkāršošana, vienkāršošana, vienkāršošana. Tam ir jābūt ļoti svarīgam punktam. Sabiedrības loma regulēšanā. Es domāju, ka, protams, sabiedrībā ir milzīga loma, noteiksim nu, jautājums par kvotām tika pieņemts 2003. gadā, un acīm redzami, satvars visiem šiem pasākumiem saliks, paliks uh, publisko iestāžu ziņā, bet vai šeit varam no, noteikt cenas? Nē, uh, jānodrošina caurskatāmība, bet cenu veidošana, nu, Eh, tas nenotiek vienā valstī, te jāraugās uz visu savienību kopumā, jo ir eksports, imports Eiropas Savienībā, un tas ir ļoti labi. Tātad caurskatāmībai ir jāpalīdz, jādod iespēju lauksaimniekiem vienoties par cenām. Nu, protams, ir konkurence, ir komisijas priekšlikuma šai virzienā, un noslēgumā es gribētu runājot par marķējumu attiecībā uz kalniem, nu, ir trīs priekšlikumi. Ir iespējas tiem, kas ražo kalnos, mārķēt ar īpašu certifikātu. Un tas nav izslēgts. Ne jau tāpēc, ka tas tur ir oficiāli kaut ko uh, noformulēts, ka tas ir izslēgts. Nē, tas ir citas iespējas. Un noslēgumā, priekšstādātāja kungs, ja atļausiet, es teikšu pāris vārdus par dioksīnu krīzi. Par to tika runāts vakardienas padome. Es atgādināju, kā Vācijas kolēģi un citi kolēģi, kā Beļģija šodien Mums ir visslingrākās normas pat Eiropas līmenī nekā. Nu, un e, Vācija, kas pārdzīvo krīzi, vajadzētu iedvesmoties no mūsu piemēra. Piemēram, visi Beļģijas uh, operatoriem ir jāveic analīzes visiem produktiem pirms izmantošanas. Nekur citur tā nav, tikai pie mums. Un tas, nu, Beļģijas pie, piegājiens varbūt padarītu mūsu nozari konkurētspējīgāku Nu, nu, vismaz būtu mazāka konkurences kropļošana. Paldies! Molto bene, grazie, Sabīna. Lielas paldies, Sabīna! Lielas paldies Beļģijas prezidentūrai par darbu. Paldies, ka ieradāties uz mūsu šodienas sanāksmu un iepazīstinājāt ar Beļģijas prezidentūras darba rezultātiem. Tagad es vēlētos arī izmantot šo iespēju un sveikt jaunu kolēģi Lebrāns Kunzi kas tagad darbosies lauksaimniecības komitejā. Un tagad mums būs desmit minūšu pārtraukums. Nogādīsim nu, līdz ieradīsies Ungārijas lauksaimniecības ministrs. Paldies! Desmit minūšu pārtraukums. Attention, monsieur Terra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

Atsāksim sanāksmi. Un vispirms visas lauksaimniecības komitejas vārdā es šeit sveicu Ungārijas lauksaimniecības un lauku attīstības ministru Šandoru Fazekašu, kas ir amatā sošais padomas priekšsēdētājs. Šā 2011. gada pirmajos sešos mēnešos viņš mūs iepazīstinās ar Ungārijas prezidentūras darba plānu lauksaimniecības jomā šiem turpmākajiem mēnešiem. Jūsu prezidentūras laikā mēs strādāsim pie vairākiem svarīgiem jautājumiem eh, - kvalitātes pakotne, kopējas lauksaimniecības politikas reforma, eh, piensaimniecība, un mūs, protams, ļoti interesē jūsu pieeja šajās eh, jomās. Tāpat arī būtu ļoti vērtīgi saņemt papildus informāciju no jums par jūsu stratēģiju, jo īpaši tādās jomās kā palīdzība visnabadzīgākajiem, uh, Um, iepriekšējās prezidentūras pārstāvis Sabīna Laruela mūs informēja uh, par to, ka viens no punktiem, kuru uh, Beļģijas prezidentūrai nebija izdevies atrisināt, bija šis jautājums. Un tātad mēs vēlamies uh, dzirdēt jūsu teikto. Tagad vārds jums, lai iepazīstinātu mūs ar savas darbības programmu. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves Póló! tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon ismertethetem önökkel azokat a kérdéseket, amelyek a tanács... Paldies, priekšsādātāja kungs, man prieks būt šodien šeit un informēt jūs par jautājumiem, ar kuriem nodarbosies prezidentūra saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku. Es iepazīstināšu jūs ar savām prioritātēm, bet pirms tam. Es vēlētos arī nedaudz atvainoties par to, ka es nevarēju jūs, ar jums personīgi tikties, tad, kad jūs ieradāties pie mums 2010. gada sākumā. Mēs cietām no plūdu katastrofas, un tieši tāpēc es nevarēju personīgi ar jums tikties. Pēc Ungārijas prezidentūras domām lauksaimniecība, tāpat kā iepriekš, ir ļoti svarīga Eiropas Savienības prioritāte. Galvenā mērķu noteikšana lauksaimniecības jomā ir iedzīvotāju apgāde ar drošiem pārtikas produktiem. Mums ir jādomā par vidas aizsardzību un par dzīves apstākļiem lauku reģionos. Mums Tāpat ir jāstājas pretī jaunajiem globālajiem izaicinājumiem. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, klimata pārmaiņu apkarošana un arī jaunu darba vietu radīšana. Esmu piesardzīgs. Es domāju, ka Eiropas Savienība nebūs spēcīga bez spēcīgas kopējās lauksaimniecības politikas. KPL ir strateģisks sektors Eiropas Savienības ekonomikā, mūsu pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Lauksaimniecība ir vecākā politikas joma Eiropas Savienībā. Tā darbojas jau gadu desmitiem ilgi. Lauksaimniecība agrāk ir spēlējusi daudz, um, ļoti lielu lomu gan politikā, gan arī sabiedrībā. Tieši tāpēc pašlaik, kad mēs domājam par uh, jaunu finansējumu, mums ir jādomā par pamatu šim finansējumam. Es vēlētos jums citēt piemēru par to, cik svarīga ir lauksaimniecība. Lauksaimniecībā šodien ir nodarbināti vairāk darba ņēmēju nekā automobīļu ražošanas industrijā. Lauksaimniecība aptver visas Eiropas Savienības darbības jomas. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai jaunā kapela reforma būtu veiksmīga. Tad arī mūsu darbs varēs ritēt veiksmīgi. Mums ir daudz, kas jāveic. Pēc manām domām, Eiropas parlaments ir ļoti svarīgs sabiedrotais tām valstīm, kas interesējas par spēcīgas KPL saglabāšanu. Ungārija vēlas būt Eiropas parlamentam draudzīga prezidentūra. Mēs īpaši gribēsim dzirdēt jūsu komitejas viedoklī. Mēs vēlamies būt jūsu partneris. Tad, kad mēs diskutēsim par dažādiem jautājumiem. Mūsu institūcijām turpmāko sešu mēnešu laikā būs cieši jāsadarbojas. Esmu pārliecināts, ka mūsu sadarbība būs konstruktīva un pragmatiska. Tieši tāpat, kā tas jau pierādījās iepriekšējos mēnešos. Mana valsts šo svarīgo uzdevumu veids pirmo reizi. Ungārija ir lepna par to, ka tā drīkstēja uzņemties šo uzdevumu. Mūsu valsts atrodas Eiropas sirdī, un mēs Eiropu nesam savā sirdī. Esmu ļoti priecīgs un ar prieku gaidu mūsu turpmāko sadarbību. Uzskatu, ka šī sadarbība Eiropā ir ļoti svarīga. Tagad es vēlētos pievērsties KPL reformas jautājumam. Jūsu komitejā un arī padomē notiek intensīvas diskusijas par komisijas paziņojumu. Uzskatu, ka varam vienoties par to, ka paziņojumā atainotais saturs ir labs izejas punkts, kas piedāvā mums labu kopēju vīziju par turpmāko KPL nākotni. Politiskās diskusijas attiecībā uz KPL nākotni ietver trīs galvenos tematus. Padomas sanāksmē decembrī mēs runājām par pirmo mērķi, proti ilgtspējīgu, ilgtspējīga pārtikas produktu ražošana. Vakar mums bija svarīgas diskusijas par ekonomiku ar ilgspējīgiem dabas resursiem. Treškārt, šeit ir runa par līdzsvarotu teritoriālo attīstību. Lūdzu, saprotiet man pareizi, es nevēlos un arī nevaru sniegt šo diskusiju rezultātus jau tagad, jo šis jautājums vēl nav atrisināts. Esmu pārliecināts, ka padomē un arī jūsu komitejā diskusijas aptvers visu politisko paleti un visus arī ļoti interesēs. Godāmo priekšsēdētāji, uzskatu, ka ļoti pieredzējušā referenta Alberta Dessa vadībā mēs tiksim galā ar šiem izaicinājumiem. Galu galā šis uzdevums ir saistīts ar dažādiem izaicinājumiem, un cerams arī komisijas sniegs atbilstošu atbildi. Alberta Deisa kompetence garantē to, ka no Eiropas parlamenta puses mēs varam sagaidīt labu rezolūciju. Ungārijas padomes prezidentūra centīsies izpildīt šo uzdevumu, Mēs eh, to darīsim secinājumu veidā. Mēs ceram pieņemt šos secinājumus martā. Tagad es varētu pievērsties citiem svarīgiem jautājumiem, kas tiks risināti turpmāko mēnešu laikā. Piens mūsu darba kārtībā ir viens no svarīgākajiem tematiem par kuriem mums vajadzēja rūp, vajadzētu rūpēties prezidentūras laikā. Pašlaik atrodamies smagas krīzes apstākļos. Šī krīze sākās 2009. gadā. Ungārijas piena ražotāji arī ir cietuši no šīs problēmas. Es domāju, ka neviens ražotājs Eiropas Savienībā šeit nav izņēmums. Padomi jau ir reaģējusi uz šo problēmu un pavisam ātri tika pieņemti dažādi pasākumi. Augsta līmeņa grupā domāja par to, kādi ir ilgtermiņa un vidējā termiņa pasākumi, uh, kurus vajadzētu pieņemt piena sektorā tad, kad izbeigsies piena kvotas. Grupa pagājušā gada jūnijā sniedza sava darba rezultātus, un balstoties uz šiem priekšlikumiem, komisija ir izplatījusi attiecīgus priekšlikumus Eiropas parlamentā un padomē. Šie priekšlikumi attiecas uz četrām galvenajām jomām. Pirmām kārtām attiecībām starp ražotājiem un pārstrādātājiem būtu jāuzlabo. Otrakārt, būtu jāstiprina piena ražotāju starpniecības loma, un treškārt būtu jādomā par lielajiem piena uzņēmumiem. Ceturtkārt būtu jāuzlabo tirgus cauredzamība. Ir skaidri konstatēts, ka kopš 2009. Eh, gada beigām piena sektors parāda uz vairākām atveseļošanas pazīmēm. Tas nozīmē, ka piena sektors vairs nav uh, eh, jautājumu krustugunīs, bet tas nebūtu nenozīmē, ka vairs nebūtu nekādu problēmu. no mums sagaida, lai mēs dotu skaidru un apreikināmu ietvaru piena nozarei. Pādome, padomas prezidentūra ir ieinteresēta šīs problēmas ātrā risinājumā. Es ceru, ka mēs varēsim konstruktīvi sadarboties ar jūsu komiteju. lai rastu šādu ātru risinājumu. Mēs ceram, ka Ungārijas prezidentūras ietveros izdosies panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Pašlaik ļoti aktuāls jautājums ir saistīts arī ar uh, cūgaļas ražošanas nozari. Arī šeit ir panākti, panākts progress. Vakar padomas sanāksmē mēs jau spriedām par šo tematu. Mēs iedziļinājāmies dzīvīgās diskusijās par šo tematu. Mēs esam atvērti jūsu priekšlikumiem, mēs ceram, ka komisija ir gatava sadarboties. Uh, Mūsuprāt, šeit ir runa par kopēju problēmu, un uz to ir jārod arī kopējas atbildes. Tagad, beigās, es gribētu runāt arī par horizontālo tirgus jautājumu. Šeit ir runa par ekstrēmajām cenu svārstībām, lauksaimniecības nozarē. Šīs svārstības ir jāpadara mērenākas. Šādas ekstrēmas cenu svārstības ir kaitīgas. Tās ražotājus padara viegli ievainojumus. Piena ražošanā un arī lauksaimniecības jomā kopumā ir ļoti sarežģīti saņemt kredītus. Ir jādomā par koordinētu rīcību pret cenu svārstībām. Ja mēs nespēsim vienoties, tad šīs ātrās cenu svārstības viegli iedragās pamat ražošanas nozares un vairs nevarēs nodrošināt pārtikas preču drošību. Mēs apsveicām iniciatīvu, ko izvirzīja G20 priekšsēdētājs. Proti, ka šis temats ir jāapspriež arī uh, plašākā lokā, G20 lokā. Vēlētos pievērsties vēl kādam jautājumam, un tā, tā tie runa par pārtikas produktu dru, kvalitāti. Ir ļoti svarīgi, lai mēs politiku virzītu uz priekšu tādā veidā, ka Eiropas Savienības lauksēmnieki varētu izturēt konkurences spiedienu un lai varētu drošāk skatīties nākotnē. Šajā sakarībā komisija ir sagatavojusi divus projektus tiesību aktiem. Pirmkārt ir runa par uh, regulas projektu attiecībā uz kvalitātes politiku lauksaimniecības produktu jomā, un otrais ir runa par noteikumiem attiecībā uz pārtikas produktu laišanu tirgū. Tā kā lauksaimnieki atrodas nedrošā ekonomiskā situācijā un ir pakļauti konkurences spiedienam, prezidentūra ir apņēmusies panākt strauju progresu attiecībā uz pārtikas produktu drošības paketi. Es ceru, ka arī šajā jomā mēs varēsim veiksmīgi sadarboties. Vienkāršošanas nolūkos un apzinoties pēdējos notikumus, ir nepieciešams pārbaudīt arī pašreizējos tiesību aktus attiecībā uz dažādām slimībām piemēram, zilās mēlas slimību. Tagad pievērsīšos kādam citam tematam. Bites spēlē ļoti nozīmīgu lomu lauksaimniecībā izmantojamās zemes uzturēšanā. Iepriekšējo gadu laikā esam pieredzējuši, ka eh, bišu veselība Eiropas Savienībā ir pasliktinājusies. Šajā sakarībā komisija ir sagatavojusi paziņojumu, Vakar šis priekšlikums nonāca padomē. Ungārijas padomas prezidentūra vēlas uzsākt profesionālas sarunas un organizēt konferences par šo tematu. Pēc tam arī mēs varēsim pieņemt padomas secinājumus par šo tematu. Tagad es vēlētos pieskarties vēl kādam tematam, proti, kā mēs varētu pielāgot eh, lauksaimniecības tiesību aktus Lisabonas līgumam. Komisijai ir projekti četrām regulām. Šie projekti tika iesniegti jau pagājuši gadu. Šie projekti attiecas uz tiesi, tiešajiem maksājumiem un lauku reģionu attīstību. Šeit mēs varam redzēt, ka ir izplatīti arī citi priekšlikumi. Šeit ir runa par uh, KLP finansēšanu. Priekšsēdētāji, esmu saņēmis informāciju, ka jūs būsiet referents par šo tematu. Šie priekšlikumi ļaus gatavot augsni arī citiem priekšlikumiem, un es ceru, ka tuvāko mēnešu laikā mēs varēsim cieši sadarboties, un šī sadarbība būs piemērs visam turpmākajam darbam. Godāmais priekšādātāji, vēlētos noslēgumā izdarīt arī dažas vispārīgas novērojumus. Es apsveicu to, ka Eiropas Savienība ir paplašinājusi savu likumdošanu arī lauksaimniecības jomā. Tādējādi mēs varam gūt pieredzi, kāda ir vislabākā sadarbība. Šo lēmumu sakarā tiek diskutēts par vairākiem jauniem dokumentiem. No savas puses es ļoti augstu vērtēju Eiropas parlamenta viedoklī, jo Eiropas parlaments vienmēr ir ļoti drosmīgi un konsekventi ķēries klāt lauksaimniecības jautājumiem. Politiskie un organizacionālie kontakti starp mūsu institūcijām ir kļuvuši spēcīgāki. Šī šai parastajai likumdošanas procedūrai ir arī ļoti stingri termiņi, tieši tāpēc mums ir ļoti labi jāsaskaņo mūsu plāni. Godājumie deputāti! Tas būtu tāds kā kopsavilkums pār Ungārijas prezidentūras prioritārajiem jautājumiem. Protams, ir arī daudzi citi jautājumi, kas nevarēja tikt iekļauti tik īsā uzrunā. Es vēlos pateikties par jūsu uzmanību un esmu gatavs arī atbildēt uz visiem iespējamiem jautājumiem. Paldies! Bene, grazie, Šandor. Stat... Paldies, Šandor. Tā bija ļoti precīza prezentācija. Ir daudzi pieteikušies runātāju sarakstā, tāpēc mums vajag labi organizēt darbu. Vispirms eh, grupu koordinatoriem vārds Tarabellas kungs ir lūdzis vārdu. Tarabellas kungs, jūs lūdzāt vārdu. Vai es nepareizi sapratu? Nu labi, tad sāksim ar Albertu Desu. Lūdzu, Albert. Jā, ja, vielen dank, Paulo. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Ungarn das nächste halbe Jahr diese Ratspräsidentschaft hat.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 Muito obrigado, Presidente. Eu queria também começar por saudar o Sr. Ministro. Kapelas Santos kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es, protams, vēlos sveikt ministru un novēlēt viņam veiksmi turpmāk, turpmākajā darbā prezidentūras laikā. Ir vairāk punktu, kurus es vēlētos īpaši pieminēt. Kopumā ņemot, es piekrītu prezidentūras eh, pārstāvu teiktajiem. Uh, lai arī mēs vēl varētu diskutēt par dažām detaļām, un man būtu sekojoši jautājumi, kā tieši jūs izprotat jaunās institucionālās attiecības, kas izriet no Lisabonas līguma stāšanās spēkā? Citiem vārdiem sakot, vai jūs esat gatavi ierasties uz mūsu komitejas sanāksmēm ikreiz, kad ir paredzēta lauksaimniecības padome, tātad pirms un pēc šādām lauksaimniecības padomēm, lai mūs iepazīstinātu ar jautājumiem, kas tajās tiek risināti, vai jūs esat gatavi um, arī um, organizēt neformālās lauksaimniecības padomas sanāksmes, Es zinu, ka jūs esat par ciešu sadarbību un mēs visi atbalstam šādu pieeju, taču mēs vēlētos zināt detalizētāk, kā jūs grasaties praksē īstenot šo pieeju. Un tālāk vēl daži specifiski punkti. Viens par um, cikliskajām problēmām, ar kurām mēs saskaramies. Jūs droši vien tāpat kā mēs labi apzināties, uh, ka šobrīd mēs saskaramies ar milzīgām problēmām cūkopības um, sektorā. Un mums ir jācenšas rīkoties pēc iespējas ātrāk, mums ir jācenšas atrisināt šo jautājumu. Un tāpēc man būtu jautājums, uh, Kā jūs varētu ietekmēt komisiju, lai tā varētu pievērsties šim jautājumam pēc iespējas ātrāk un tālāk graudu cenas? Mēs piekrītam jums, ministrs, eh, ministra kungs, tajā, ka kaut kas ir jādara, lai izbeigtu šīs cenu svārstības, bet tieši kā jūs grasāties to darīt, kādi ir jūsu priekšlikumi? Tālāk par kopējas lauksamniecības politikas reformu. Arī te man būtu daži um, komentāri. Vispirms godīga atbalsta pārdale. Es esmu iepazinies ar vairākiem ziņojumiem, tāpat arī ar analīzi presē. E, es esmu iepazinies arī ar franču, vācu sagatavoto priekšlikumu. Un mēs visi apzināmies, cik ļoti uh, svarīgs ir šis jautājums. Mēs nevaram palikt pie eh, līdzšinējā status quo finansējuma jautājumā. Mēs nevaram turpināt šādas politikas īstenošanu nākotnē. Uz to arī norādīja Deskungs pirms brīža. Un tālāk, ja mēs paraugamies uz maksājumu sistēmu, vai jūs piekrītat tam, ka nodarbinātībai ir jābūt no vienam no indikatoriem, jeb rādītājiem, kas tiek iekļauti vēl bez vidas rādītājiem, piemēram, uh, Kā mēs varētu eh, veicināt ražošanu, ja mēs neveicinam eh, jaunu darba vietu radīšanu, jo citādi mēs gluži vienkārši veicināsim to, ka cilvēki atstāja zemi. Paldies, un tagad vārds Džolainenam. Paldies, priekšādētāji. Es vēlētos eh, pateikties prezidentūrai, ka tā ir noteikusi savas prioritātes tik skaidri, mēs ar prieku cieši ar jums sadarbosimies eh, tuvāko sešu mēnešu laikā. Es eh, vēlētos eh, īsi pieskarties dažiem punktiem. Galvenie no, galvenā daļa no tiem ir saistīta tieši ar KPL reformu. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz budžeta debatēm, kas būs ļoti svarīgas. Dažkārt tiek runāts par reformu procesu, it īpaši es gribētu, lai jūs atsauktos uz vēstuli no pieciem premjeriem, kur bija runāts par budžetu no 2013. līdz 2020. gadam. Šī vēstule tika nosūtīta komisār, komisijas priekšādētājiem Barozo kungam. Es gribētu zināt, kāds ir prezidentūras viedoklis par šo jautājumu. Un tas man noved pie mana otrā punkta, jo uh, Mēs neviena domājam par budžeta samazināšanu Eiropas Savienībā, bet mums ir jādomā arī par to, ka e, lauksaimniecības politika ir daļa no šī budžeta. Un tieši tāpēc arī šajā sadalījumā noteikti mums priekšā stāv daudz svarīgi lēmumi. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par godīgāku finanšu līdzekļu sadalīšanu starp dalību valstīm. Uh, Te ir runa gan par tiešajiem maksājumiem, um, gan arī par lauku attīstības maksājumiem. Es gribētu panākt lielāku skaidrību attiecībā uz sarunām lauksaimniecības padomē, kāds ir progress šajās sarunās, un vai ir iespējams saņemt uh, lēmu projektu līdz prezidentūras beigām. Es zinu, ka visas dalība valstis ir apņēmušās uh, parakstīt šādu dokumentu un eh, cerams, ka arī no komisijas mēs varēsim saņemt likumdošanas priekšlikumu. Varbūt tas varētu būt jūlijā, es ceru, ka tas nebūs rudenī. Bet varbūt jūs varētu dot eh, mums eh, priekšstatu par to, kāds tad ir viedoklis par šiem jautājumiem un cik ticami ir tas, ka vienošana mums izdosies panākt līdz Ungārijas prezidentūras beigām. Paldies! Mārtiņa Hožlinga la parola. Te Mārtiņa. Hoizlinga kungam vārds. Ministra kungs, liels paldies par jūsu komentāriem, par to, ka esat ieradies. Pašlaik eh, jums ir tāds izšķirošs posms, jūs esat prezidējošā valsts Eiropas Savienībā, un jūs teicāt, ka parlaments jums ir svarīgs sabiedrotais, bet jūs noteikti arī zināt, ka parlaments var būt ļoti kritisks. Mums eh, vajadzētu uh, vienmēr atcerēties par šo dialogu jautājumu, jo turpmākajos mēnešos dialogs noteikti varēs daudz ko dot. Jūs nedaudz pieminējāt KLP reformu. Man interesētu, kur jūs redzat saiknes, kas ir jūsu prioritāte, vai te runa par godīgu sadali, uh, kas eh, diskusijās ieņem ļoti nozīmīgu lomu. Vai te ir runa par pirmo pīlāru? Jūs runājāt, ka vides pasākumu varētu būt kā viena no prioritātēm. Kā jūs tiksiet galā ar darba vietu jautājumu? Te ir runa par maksājumu samazināšanu. Vai jūs mēģināsiet pieeja šiem tematiem intensīvi vai arī uzskatīsiet tos par tādiem blakus jautājumiem? Tātad, kā jūs sadalīsiet prioritātes? Uh, Jūs runājāt arī nedaudz par piena tematu. Jūs runājāt par to, ka tirgū ir jūtama atveseļošanās, bet ļoti ātri tas viss var aiziet arī otrajā virzienā. Mēs ļoti labi atceramies, kā pirms pēdējās krīzes e, cenas kritās. Taču es domāju, ka kaut kas līdzīgs varētu vēlreiz notikt. Vai jūs uzskatāt, ka komisijas pasākuma pakete ir pietiekama? vai mēs varēsim domāt par lauksaimnieku tiesību pastiprināšanu, man tas ļoti interesē. Vācijā pašlaik norit ļoti kaismīgas diskusijas par dioksīnu skandālu. Ir ļoti daudz dažādu jautājumu, it īpaši par to, vai lauksaimniecības politikā mēs esam uz pareizā ceļa. Uh, Mm, tas, ko ēd mm, dzīvnieki, beigās var ietekmēt arī cilvēku veselību. Un ko tad mēs darīsim? Vakar jūs runājāt par pārtikas eh, produktu drošību. Un eh, šeit mums ir jāsaredz saiknes starp to, kas Eiropas Savienībā tiek ražots attiecībā uz uh, dzīvnieku pārtiku. Man interesētu jūsu viedoklis šajos jautājumos. Jā, tuvākā pusgada laikā būs jāapstrādā ļoti daudz dažādu tematu, un es ļoti ceru, ka šajā um, pretējā dialogā mēs um, varēsim patiešām veiksmīgi sadarboties, un jūsu prezidentūra būs veiksmīga. Paldies tagad uh, Fontānas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es, tāpat kā kolēģi, priecājos par to, ka esat ieradies uz mūsu šausdienas sanāksmi. Pateicos jums par jūsu klātbūtni un ceru, ka mūsu sadarbība turpmāko mēnešu laikā būs veiksmīga. Jā, tiesa, daudz kolēģis, kolēģi jau. Uh, daudz jautājums kolēģi jau uzdeva, tāpēc izteikšos diezgan īsi. Mēs vēlētos jau īpaši uzzināt, kāda ir produkcijas kvalitāte Eiropā. Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas ir saistīts ar uh, to politiku, kuru jūs vēlaties īstenot, proti um, pārtiks drošums. Un tāpat es vēlētos uzzināt jūsu viedokli par um, produktu etiķetēšanu, jo īpaši izcelsmes etiķetēm. Un ko jūs domājat par trešajām valstīm, kuras eksportē savu produkciju un importē to Eiropā? Kā jūs labi zināt, bieži vien uh, normas, kas ir spēkā šajās valstīs, nav tik stingras kā mūsu uh, teritorijā, un šīs te valstis, kurās um, normas nav tik stingras, attiecīgi apdraud godīgu konkurenci Eiropas Savienībā. Tā ir milzīga problēma, ar kuru saskars um, mūsu ražotāji. Paldies! Paldies, un tagad vārds Čivas kungam. Przewodniczący, dziękuję panie ministrze za. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ministra kungs! Paldies par jūsu ļoti interesanto izklāstu. Par to, kāda būs Ungārijas pieeja turpmākajām darbām pie kopējās lauksaimniecības politikas. Es pilnībā piekrītu tam, eh, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs, un es arī saprotu, ka um, Ungārijai ļoti svarīgs ir lauksaimniecības jautājums. Man būtu trīs jautājumi. Pirmais jautājums, kas jau tika pieminēts ir e, šo te maksājumu sliekšņu jeb griestu noteikšana. Kā jūsuprāt varētu izlīdzināt šīs atšķirības starp dalībvalstīm maksājumu jomā, jo e, mēs ļoti labi zinām, ka šīs atšķirības ir ievērojamas. Iespējams, e, ka mūsu rīcībā nebūs vairāk līdzekļu nekā līdz šim. Es, protams, vēlētos, lai tas būtu citādi, bet es domāju, mums neizdosies iegūt papildus līdzekļus kopējai lauksaimniecības politikai. Tāpēc es vēlētos uzzināt, kāda pieeja varētu būt, lai mēs izlīdzinātu šos maksājumus. Tālāk, otrs jautājums par ģenētiski modificētiem organ organismiem. Ungārijai ir diezgan labi veicies diskusijās ar komisiju, un tā ir izdevies labi aizstāvēt savus pagaidu noteikumus. Uh, šajā jomā. Vai jūs eh, varētu nākt klajā ar jaunām iniciatīvām šajā jomā? Un nākamais jautājums ir saistīts ar KLP. Mēs šeit pieņēmām Ešvar ziņojumu par to, kā mēs varētu samazināt birokrātisko slogu, kas ir saistīts ar KLP, kā mēs varētu padarīt šo politiku um, lauksamniekiem draudzīgi, draudzīgāku, un vai jūs paredzat uh, jebkādas Ungārijas iniciatīvas šajā jomā, kas varētu būt saistīts ar, teiksim, piemēram, daudz gadu pieteikumu iesniegš, iesniegšanu, tādā gadījumā, ja lauksamnieku kvotas nemainās, lai lauksamniekiem nebūtu jāiesniedz pieteikumu katru gadu, un tāpat arī uh, šī te ļoti restriktīva administratīvā sistēma, kas paredz um, soda maksājums. Piemēram, ja pieteikumi uh, neatbilst, uh, teiksim, šīm te, uh, teritorijām, kuras patiesībā tiek apstrādāts. Un tālāk arī vai Ungārijas prezidentūra paredz jau kādas iniciatīvas arī šajā jomā. Paldies! Presidente Vacevoschi chiude questo giro dei coordinatori, l'onorevole. Paldies. Un tagad došu vārdu Hopkins kungam. Rubika kungam. Paldies, bet es vārdu nelūdzu. Paldies. Es piekrītu tam, ko biedri uzdeva, un es ar to man pietiks. Grazie. Allora, adesso darò la parola al Andor. Paldies tādā gadījumā Vārš Šandor kungam, kas atbildēs uz uzdotajiem jautājumiem. Un pēc tam turpināsim debatas, jo ir uh, diezgan daudz kolēģi, kas ir pieteikušies. Uh, es aicināšu uh, visus izteikties diezgan īsi, jo citādi mums uh, nepietiks laika. Tātad, lūdzu, jums tagad vārds. Köszönöm szépen a sok kérdést, komoly fel. Liels paldies, priekšēdētāji! Liels paldies arī par daudzajiem jautājumiem. Tas noteikti nav vienkāršs uzdevums atbildēt uz visiem šiem jautājumiem šādā tik īsā laikā, jo šie jautājumi aptver ļoti dažādus tēma aspektus. Esmu kopumā vienisprātis ar Desa kungu attiecībā uz to, ka kopējā lauksaimniecības politika nav tāda, kuru varētu visos noteikumos apskatīt tā, lai visas dalībvalstis būtu apmierinātas. Galu galā izaicinājumi dalībvalstīm ir atšķirīgi. Tomēr um, KLP um, pēdējo gadu laikā ir daudz ko pierādījusi. Ir ļoti svarīgi, ka šie elementi tiks saglabāta arī nākotnē, proti šī divu pīlāru sistēma, ko atbalsta lielākā daļa dalībvalstu. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs skaidri nošķirtu visus svarīgākos mērķus un arī tos attiecīgi piemērotu. Esmu vienisprātis par to, ka ražotājiem un lauksaimniekiem ir svarīgi, lai viņiem būtu vienkārša sistēma. Bet ja mēs vēlamies samazināt birokrātiju, tad līdz ar to ir daudz vairāk uh, papīru, daudz vairāk birokrātijas galu galā. Jā, protams, ka mēs vēlamies um, atbrīvoties no birokrātijas sloga. Un visiem ir svarīgi iegūt vienkāršu sistēmu. Lauksaimniekiem ir uh, jātiek galā ar dažādām sarežģītām procedūrām, kamēr uh, ierēdņi uh, pārzina varbūt tikai vienu procedūru. Jebkurā gadījumā šis uh, darbs ar papīriem aizņem ļoti daudz laika. Mēs esam atvērti jebkuram konstruktīvam priekšlikumam Ungārijas prezidentūras laikā. Uh, Bieži vien e, jautājums ir arī par mazajiem ražotājiem un par mazo ražotāju atbalstu. Es domāju, ka būtu priekšlaicīgi e, runāt par padomes secinājumiem, bet es domāju, ka mums ir jāveicina mazie ražotāji. Ja tie attīstīsies, tad galu galā tie varēs kļūt par vidējiem uzņēmumiem un pat par lieliem uzņēmumiem. Protams, ka tas ir jautājums par definīcijām. Uh, jo uzņēmuma lielums nav atšķirīgs tikai atsevišķās dalībvalstīs. Ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstīm būtu iespēja veidot savas definīcijas brīvi. Tā, lai ekonomika varētu arī turmāk funkcionēt. Kas attiecās uz augstākajām robežām veicināšanas pasākumos, dalībvalstis līdz šim ir bijušas atturīgas šajos jautājumos, un diskusijas padomē vēl notiks. Viens ir skaidrs. Ir jānoskaidro pamat definīcijas. Ja mēs domājam par nodarbinātību, tad uh, Mums ir jādomā par šiem aprēķiniem. Mums ir jāuzdod arī jautājums par šiem atbalsta līdzekļiem, kas ir piešķirti, bet kas eh, nav iztērēti, vai tie paliks dalību valstī vai arī kopienas budžetā, un kā mēs risināsim šo jautājumu. Es eh, domāju, ka viens no mērķiem būtu arī nodarbinātības veicināšana, jo viens no KLP mērķiem ir dzīvīguma nodrošināšana lauku reģionos un arī nodarbinātības veicināšana lauku reģionos. Noteikti, ka mēs arī to uzskatīsim par prioritāti. Kas attiecas uz godīgu sadalījumu pašās dalībvalstīs, tad Es uzskatu, ka mums priekšā vēl ir ļoti svarīgas un visiem interesantas diskusijas. Komisijas dokumentā ir runa par godīgu sadali, bet es, protams, šeit neticu nekādām ilūzijām. Jebkurā gadījumā mums diskusijas vēl ir priekšā. Ja runa par saikni ar Lisabonas līgumu vai arī ar jautājumu, kā mēs uh, nākotnē varēsim ar jums sadarboties, tad esmu pārliecināts, ka mēs eh, kopā ar priekšsēdētāju noteikti kontaktēsimies un mēs eh, kontaktēsimies gan oficiālā, gan arī neoficiālā līmenī un noteikti mūsu sadarbība būs labā. Ir vēl kāds jautājums par eh, cūkopību par krīzi cūkopībā īsnībā, par cūgaļas tirgus krīzi un par drošības tīklu, kurā funkcija ir aizsargāt ražotājus. Tās ir ļoti garas diskusijas. Šī, um, šis stāsts ir ļoti garš dalībvalstīs un arī uh, ražotāju vidū. Ungārija atbalsta drošības tīkla ieviešanu, lai uh, Uh, šīs pēdējā laikā parādības, kas ir saistītas ar dabas katastrofām un arī daudzas citas situācijas, varētu tikt novērstas. Mums ir jādomā arī par dažādiem profilakses elementiem, kas ir būtiski arī pašos tirgos. Tas ir ražotāju interesēs un arī patērētāju interesēs. Mēs eh, savās sarunās padomē šiem jautājumiem pievēršam ļoti lielu uzmanību. Padomes eh, lauksainiecības augstā līmeņa darba grupā arī runās par šiem jautājumiem. Tas ir tāds globāls izaicinājums. Eh, liels sausums, plūdi rada ļoti daudz izaicinājumu lauksaimniecības ražotājiem. Un, protams, tas var radīt arī uh, daudz draudu atsevišķām jomām. Tāpat arī mēs varam apdraudēt pārtikas mm, piegādi cilvēkiem. Pašlaik uz planētas dzīvo 7 miljārdi iedzīvotāju, pavisam drīz tie būs 9 miljārdi. Mums ir jādomā par uh, produkcijas iespējām, lai mēs varētu stāties pretī dažādām ekstrēmām svārstībām. Mums ir jādomā par to, lai lauksaimnieki spētu izdzīvot arī grūtos apstākļos, un lai tie varētu nodrošināt Eiropu un pasauli ar veselīgiem pārtikas produktiem. Es meklēju tagad nākamo jautājumu. Es jau pieminēju, ka nodarbinātība ir ļoti svarīgs aspekts, ko mēs ņemsim vērā. Tas ļauj arī viegli pāriet pie nākamā punkta, tātad saiknis starp KLP un budžeta politiku. Vairāki deputāti pieminēja šo jautājumu. Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, jo Eiropas Savienībai ir jādod atbilde. Es uzskatu, ka uh, lauksaimniecības politika var būt eh, spēcīga un ilgspējīga tikai tad, kad tie tiek nodrošināti budžeta līdzekļi, tad, kad tā var virzīties uz priekšu un var šo nozari ļaut attīstīt. Es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs varētu vienoties par mērķiem un arī par līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā. Tad mēs varēsim kopējo lauksaimniecības politiku veidot kā sistēmu. Šo mērķu vidū noteikti ir jāiekļauj nodrošināšana ar pārtiku, tāpat arī ir jādomā par lauku teritoriju attīstīšanu, par uh, dzīves nosacījumu uzlabošanu lauku reģionos Un ja mēs visi šos mērķus atbalstīsim, tad ir pilnīgi skaidrs, ka mēs atradīsim arī uh, vajadzīgos finanšu līdzekļus. Bet es vēlētos ieviest arī kādus citus mērķus, proti novatoriska lauksaimniecība. Tā jau mums ļautu rast uh, arī, uh, ļaut, ļaut rast arī daudzas atbildes uz daudziem jautājumiem. Uh, Ir svarīgi, lai budžets netiktu samazināts. Es, protams, negribu iet diskusijām pa priekšu, taču esmu pārliecināts, ka šis jautājums ir arvien nozīmīgāks, un mums ir arī jāatcerās, ka KLP ir viena no vecākajām politikām Eiropā. Par godīgo sadali, par to es jau izteicos. Deputāts Lājens uzdeva jautājumu, kāda ir situācija padomē un kāda ir mūsu mērķi. Es jau tos pieminēju. Mūsu mērķis pirmām kārtām ir panākt secinājumu pieņemšanu martā. Pēdējo mēnešu laikā jau ir noticis intensīvs darbs. Mēs jau esam Uh, tikuši galā ar divām ļoti svarīgām sarunu fāzēm. Nākamais jautājums ir saistīts arī ar sadali un arī ar uh, pirmā pīlāra reformām. Prezidentūras uzdevums ir aptvert dažādas prioritātes, un jūs uzdevāt, kādas tad ir mūsu prioritātes. Prezidentūras uzdevums ir analizēt dalību valstu viedokļus un nonākt pie vienprātības. Protams, ka starp atsevišķu dalību valstu viedokļiem pastāv ļoti liels atšķirības. Mūsu mērķis ir vadīt sarunas tādā gaisotnē, lai mēs varētu rast kopsaucēju, lai varētu rast atbildes kopēji lauksaimniecības politikai. Tagad par piena nozari. Šis jautājums ir svarīgs. Piens un piena produkti bieži vien spēlē ļoti nozīmīgu lomu atsevišķu dalību valstu tēlu veidošanā, līdz ar to šis jautājums ir delikāts. Lielās cenu svārstības var būt ļoti kaitīgas. Pašlaik tirgus ir relatīvi stabils. Jautājums par to, vai šī pasākuma pakete, ko komisija un padomu pašlaik izplata, ir pietiekama, diemžēl pašlaik vēl nav atbildams. Šķiet, ka situācija ir stabila, bet mēs īsti nezinām, ko nesīs nākotne. Dioksīns bija nākamais jautājums. Taisnība. Dzīvniekiem vajadzētu barot eh, tādus eh, produktus, kas ir uh, veselīgi un kas nevar radīt dažādas slimības, vēl jo īpaši slimības cilvēkiem, kas ēd gaļu, kas ir iegūta no šādiem dzīvniekiem. Galu galā šis nav pirmais dioksīna skandāls. Pavisam nesen es biju zaļajā nedēļā Berlīnē un daudzi runāja par šo tematu. Esmu pārliecināts, ka tie, kas neievēro noteikumus ir jāsoda, jo galu galā noteikumi eksistē, taču ir nākotnē jāmācās arī no kā cita, un proti dzīvnieku labturības sistēma Eiropas Savienībā ir varējusi efektīvi funkcionēt, tā ir labi darbojusies, un mehānismi jau ir ieviesti, tādi mehānismi, kas nodrošina, lai saindēta gaļa nenonāktu uz patērētāju šķīviem. Var jūs informēt vēl par to, ka padomē un it īpaši komisija ir pieņēmusi efektīvus pasākumus. Komisārs Dalī vakar paziņoja par pasākumu paketi Šie pasākumi ir paredzēti eh, barības eh, kontrolas uzlabošanai. Vakardienas padomes sanāksmē mēs vēl pieņēmām ātru politisku lēmumu par uh, privātajām saimniecībām. Šīs jautājums ir ļoti aktuāls. Cūgaļas tirgus Eiropas Savienībā tiek visnotaļ elastīgi kontrolēts. Ir maza tirgus regulēšanas pasākumu, bet šis, šī joma ir visnotaļ veiksmīga. Bet, nu, protams, pārtikas produkti tiek arī importēti. Eksporta, importa noteikumi nav palīdzējuši pārvarēt krīzi un uh, iespējams nāksies saskarties arī ar pārprodukciju, kas novedīs pie kritiskas situācijas tirgū. Savukārt uh, tas novedīs pie uh, tādas, tādas abrukuma cilkopības tirgū. Beļģijas prezidentūra jau ir uzsākusi darbu, kuru mēs vēlamies turpināt šajā jomā. 17. martā jau bija darba grupas tikšanās, un viens no darba kārtības punktiem bija tieši šis. Te bija runa par caurredzamības veicināšanu. Un bija runa arī par dzīvnieku barības noteikumu risināšanu. Es domāju, ka būtu vēl jāpiebilst tas, ka privāto krājumu veidošana ir saistīta arī ar kāda īpaša tīkla izveidi, ar kontrolas tīkla izveidi, kas iespējams varēs ļaut mums risināt šo problēmu. Kvalitātes normas attiecībā uz trešajām valstīm un vispār šīs kvalitātes normas, tas ir jauns temats. Es domāju, ka visi par to uztraucas vismaz tie, kas atrodas šajā zālē, ir noteikti pirkuši pārtikas produktus no trešajām valstīm. Tāpat arī ir pirkuši šeit pārstrādātus vai gatavotus pārtikas produktus. Mēs zinām, ka Eiropas Savienībā pastāv ļoti strikta drošības kontrole, uh, kvalitātes sistēma ir ļoti strikta, un ražotājiem ir jāievēro šie stingrie noteikumi, kas varbūt rada viņiem šķēršļus. Ražotājiem ir grūti iekļūt uh, tirgū. Savukārt veikalu plauktos uh, ir pieejami arī citi produkti. Es nezinu, kādas izskatās šīs cenas, bet jebkurā gadījumā vajadzētu nodrošināt, lai visi produkti atbilstu stingriem Eiropas Savienības noteikumiem. Šo noteikumu ievērošana ir saistīta ar lielākas uzmanības pievēršanu, ar augstākām izmaksām un tā tālāk. Esmu pārliecināts, ka mēs varam pieprasīt šo kritēriju ievērošanu arī no trešajām valstīm, ir ja īpaši tas, kas attiecas uz Eiropas Savienības produktiem. Par to esmu pārliecināts bet eh, šeit ir runa par likumdošanas procedūru, kas ir saistīta arī ar turpmākām diskusijām. Tagad par eh, produktu drošības paketi ir divas regulas un divas direktīvas, ir certificēšanas sistēmas, ir izcelsmes apzīmējumi, ir arī mārķējums vai etiķe, e, etiķešu jautājumi. Visi šie punkti ir svarīgi. Mums ir jāsaprot, no kurienes šis produkts nāk, kādas ir tā pazīmes, no kāda geogrāfiska reģiona šis produkts nāk. Tik uzdots arī jautājums par uh, ģenētiski modificētiem organismiem. E, tas ir ļoti delikāts jautājums, centīšos izteikties īsi. Te ir vairāki principi, kas ir saistīti arī ar um, noteikumiem. Mēs eh, cenšamies piedāvāt reāls iespējas dalību valstīm, lai tās eh, saprastu, kā tās varēs eh, šos produktus pārdot. Ir daudz atklātu jautājumu, bet es ceru, ka mums izdosies tos veiksmīgi atrisināt. Es varētu runāt arī par daudziem citiem jautājumiem. Varētu jums šeit lasīt lekciju, bet ir ļoti interesanti uzklausīt jautājumus un uz tiem reaģēt. Paldies! Fazikaša kungs, jūs runājat ļoti precīzi, ļoti izsmeļoši. Un uh, Es domāju, ka mm, tā mēs varēsim izvairīties no daudziem jautājumiem. Bet tagad mēs centīsimies ļoti īsi e, noformulēt jautājumus. Tā baidīkungs. Ministra kungs, man ir pavisam konkrēts jautājums, uz kuru jūs varēsiet vienkārši atbildēt. Vai Ungārija atbalsta priekšlikumu par to, ka pēc 2014. gada būtu uh, jāturpina moderācijas, proti no pirmā pīlāra tiks pārverzīti finanšu līdzekļi uz otro pīlāru. Kā šī Eiropas Savienības palīdzības subsīdijas varētu nodrošināt, lai lauksaimniekiem netiek uzlikts vēl papildus administratīvais un birokrātiskais sloks? Mums vajadzētu būt mērtiecīgākiem, mums vajadzētu motivēt lauksaimniekus aizsargāt vidī, taču tas runā pretī komisijas paziņojumam. Šeit ir tāda zaļā Eiropas summa pirmajā pīlārā un netiek vispār izdarīts nekādas, atš... netiek nekādā veidā nošķirti šie lauksaimnieki. Kas īsti ir paredzēts? varbūt šo zaļo kompensāciju varētu kaut kur citur ielikt. Grazie, onorevole Tabaži, Errants Garcia. Paldies, tā baidīja kungs. Tagad negāsies kungs. Paldies, priekšstādātāji, runāšu ļoti īsi. Es piekrītu, ka nozares, kam vajadzīga īpaša palīdzība, teiksim, lauksaimniecībā, cūkopība. Attiecībā uz lauksaimniecību es gribētu uzdot jautājumu, ko jūs domājat par Eiropas komisijas nostāju? kas runā par jautājumiem, kas attiektos uz parlamentu, bet nerunā par parlamenta nostāju attiecībā uz uh, saimniecībām. Runājot par cūkopību, vai nevarētu teikt, ka teiksim, dzīvnieku tauki, kā jau teikusi ekonomikas un sociālo lietu komiteja savā atzinumā. Kā, ko jūs domājat par to, ja mēs akceptētu um, dzīvnie, cūku, cūku barību ar uh, dzīvnieku proteīnu? Paldies. Nākamais runātājs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs, jūs teicāt, ka parlaments būs viens no svarīgākiem partneriem, un es vēlētos arī, lai ministrs būtu viens no svarīgākiem partneriem mums šajā komitejā, jo īpaši mēs vēlētos jūsu atbalstu attiecībā uz visatālākiem reģioniem. Mēs daudz runājam par kopējās lauksamniecības politikas jautājumiem, bet es vēlētos, lai ministrs uh, garantētu to, ka nolīgumi ar trešajām valstīm tiktu ievēroti Šobrīd varētu teikt, ka komisija un padomu raudzījās eh, kaut kur tālumā un nevēlējās pievērsties šim jautājumam, bet mums ir nolīguma ar valstīm, kā piemēram Maroku un citām. Un ir jāsaka, ka šajās valstīs eh, fitosanitārie noteikumi ir daudz um, savādāk nekā Eiropas Savienībā. Tāpēc es vēlētos uzzināt, vai jūs aizstāvēsiet um, mūsu kopējā nostāja, vai jūs aizstāvēsiet, jo īpaši attālākos reģionus Spānijā, Portugālē un citās valstīs? Un vēl, ir klasisks jautājums, par kur daudz tiek runāts šajā komitejā - banāna. Par to mēs esam runājuši jau iepriekš, un es vēlētos zināt, vai ir kāda apņemšanās, kas ir paredzēta attiecībā uz banāniem, proti ievadmuitas samazināšana, uh, kas varētu radīt problēmas. Vai jūs nedomājat, ka būtu labi, ja jūs atbalstītu arī šo ļoti svarīgo jomu? Paldies! Paldies, un tagad Magines kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji un paldies ministram. Man būtu pavisam īsts komentārs par uh, kopējo lauksaimniecības politiku. Uh, jo e, šobrīd lauksaimnieki iegūst tikai 15% no visiem ieņemumiem Eiropas Savienībā. Tāpēc es priecājos e, par jūsu teikto attiecībā uz budžetu un prasībām attiecībā uz kopējā lauksaimniecības politiku. Tālāk, kas attiecas uz cenu atklātību un e, tirgiem, vai es varētu ierosināt, ka padome tā vietā, lai strādātu pie pastiprināts ražošanas kapacitātes, uh, Um, strādāt pie tiem jautājumiem, kas saistīti ar citiem spēlētājiem pārtiks izplatīšanas ķēdē, jo šķiet, ka neviens nevēlas raudzīties uz uh, šiem posmiem. Un uh, šobrīd ir neformāls uh, sarunas par šiem jautājumiem un parādās tāda vārda kā morāla un ētika. Tāpēc es ierosinātu, lai šie abi vārdi tiktu iekļauti arī uh, kopā ar vārdu godīgums eh, pārtiks piegādes ķēdē, lai varētu nodrošināt pienācīgs ienākums lauksaimniekiem. Paldies! Paldies! Tagad vārds Kosinčers kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Mans pirmais jautājums ir eh, saistīts ar ļoti svarīgo jautājumu par brīvās tirzniecības nolīgumu un it īpaši ar Merkusūru valstīm. Vienā no pēdējām eh, sarunām mēs dzirdējām, ka 2011. gada sākumā būs pirmie reālie piedāvājumi lauksaimniecības jomā. Es gribētu zināt, kādu prioritāti Ungārijas prezidentūra piešķir šīm sarunām un e, kāda ir situācija šajā delikātajā lauksaimniecības nozarē, ja ir runa par šiem karstajiem punktiem, par e, līgumu slēgšanu. Otrs jautājums ir saistīts ar e, gēnu tehnoloģijām Mm, dažas eh, dalībvalstis vēlas pašas noteikt eh, ģenētiski modificētu sēklu izmantošanu savās teritorijās. Vai par to tiek runāts arī padomē, un eh, vai ir pašlaik sagatavot kāds aktuāls komisijas priekšlikums? Kāda ir jūsu, kādas ir jūsu domas par šo uh, Uh, pašno, par šīm pašnoteikšanās tiesībām. Ko jūs domājat par ģenētiski modificētu organismu šādu lauksainicības produktu pārdošanu Eiropas iekšējā tirgū? Paldies, Kostengeres kundze. Paldies. Ekonomiskā krīze ir atstājusi savas eh, sakas Eiropas Savienībā, un te es varu pievērsties diviem jautājumiem. Pirmkārtām līdzfinansējums. Mēs zinām, ka līdzfinansējums ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības kontrolas instruments, bet tajā pašā laikā mēs arī saprotam, ka tas ir izslēdzošais kritērijs attiecībā uz dalību dažādās programmās. Cik tālu jūsu prezidentūras laikā jūs eh, diskusijās pieskarsieties? līdzfinansējumam reģionālā un vietējā līmenī, proti reformām šajā jomā. Te ir runa par mm, pieteikumu iesniedzējiem, par dažādiem fondiem, par pašvaldību un reģionālo iestāžu iesaistīšanos šajās programmās un šo programmu pārņemšanu, lai tās varētu tālāk garantēt lauku reģionu attīstību. Paldies! Jā. Jā, Äh, Jāra kungam vārds. Liels paldies priekšsēdētāji, liels paldies uh, arī ministra kungam. Mēs esam äh, politiķi speciālisti tādā kopējā jomā. Protams, viens ir uzrakstīt programmas uz papīra, bet otrais ir dabūt naudu, un naudu mēs saņemam arī daļēji no dalībvalstu iemaksām. Uh, Kāds ir jūsu viedoklis? Vai jūs eh, gribētu ieteikt eh, dalību valstīm tādu līdzfinansējumu, kas atbilst iepriekšējo gadu periodam, vai jūs varat izmantot eh, pašu resursus Eiropas Savienībā, vai varbūt jums ir padomā kāds trešais ceļš? Morvejs kundzei vārds. Paldies! Es uh, Vēlētos sirsnīgi sveikt ministra kungu un viņa līdzstrādniekus mūsu komitejā, un es vēlētos eh, vēlēt arī visai Ungārijai tādu panākumiem bagātu prezidentūras laiku. Jā, protams, mēs eh, darbosimies draudzīgā gaisotnē, bet eh, arī tā ļoti apzināti sadarbosimies. Man ir liels prieks, ka pēc komunismas sabrukuma mums ir izdevies nokļūt uh, līdz šādam vēsturiskam brīdim, kad mēs esam kļuvuši par centrālo valsti šādā lielā savienībā. Tieši tāpēc mums vajadzētu būt nevis eh, tikai dalībniekiem, bet arī noteicējiem Eiropas politikā. Taču, protams, mēs nedrīkstam parādīt, ka viss ir vislabākajā kārtībā. Ir ļoti svarīgi ņemt vērā arī postkomunistisko dalībvalstu pieredzi un mēģināt pielāgot to veco dalībvalstu pieredzēji. Mums vajadzētu mūsu tirgus simtprocentīgi piedāvāt. Mūsu lauksaimnieki pašlaik atrodas smagā situācijā. Mums ir jādomā arī par cukura ražošanu. Es ļoti ceru, ka Ungārijas prezidentūra darbosies veiksmīgi. Tas atsietas arī uz citām postkomunistiskām valstīm. Šai negodīgajai praksē vajadzētu tikt apturētāji. Ungārijas prezidentūrai vajadzētu būt uh, draudzīgai ne tikai pret Eiropas parlamentu, bet arī pret lauksaimniekiem. Lauksaimnieku apvienības vajadzētu iesaistīt šajās diskusijās. Tad, kad ir runa par piena sektoru, tad vajadzētu ņemt vērā piena ražotājus. Un tad, kad ir runa par citiem sektoriem, tad vajadzētu uzklausīt arī viņus. Mums vajadzētu ņemt vērā visu viedokļus tiesība aizsardzība ir kāds cits temats. Tas attiecas īpaši uz jaunajām dalībvalstīm. Nē, nu, protams, tas attiecas arī uz rietumu Eiropas lauksaimniekiem. Lauksaimnieki bieži vien ir pilnībā atkarīgi no lielajām lielveikalu ķēdēm, Vai Ungārijas prezidentūra kaut ko darīs, lai to mainītu? Pašlaik lauksaimniekiem vispār ir atņemtas tiesības. Ko jūs darīsiet šais lietas labā? Trešais, ko es vēlējos pieminēt, ir saistīts ar jūsu sākuma izteikumiem. Jūs teicāt, ka jūsu mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus ar drošiem pārtikas produktiem. Droši nozīmē vietēji ražoti un vietēji pārdoti un arī vietēji apstrādāti pārtikas produkti. Kāds ir Ungārijas prezidentūras viedoklis attiecībā uz vietējo lauksaimnieku ražotu pārtikas produktu laišanu tirgū? Paldies! Grazie! Onorevole Siekirī! Paldies! Tagad vārds nākamajam runātājam, Sēriskī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Ministrs kungs, jūs teicāt sākumā, ka mums ir nepieciešama spēcīga kopējā lauksaimniecības politika. Vai tas būtu uh, prezidentūras sauklis, vai te jūs domājat par kādām vērtībām, jeb signālu pēstījumu, ko jūs vēlaties dot? Kā ku, spēcīgi kopējā lauksamniecības politika sasaistās ar to, ko Magines kundze teica? Uh, Es domāju, ka mums eh, vajadzētu kaunēties par to, kas šobrīd tiek piedāvāts mūsu lauksaimniekiem. Mums vajadzētu kaunēties par to, kādos apstākļos dzīvo un strādā lauksaimnieki. Spēcīga kopējā lauksaimniecības politika. Es eh, varu sadzirdēt, kā ik viens šajā uh, zālē cenšas samazināt līdzekļus kopējā lauksaimniecības politikai. Tad kāpēc mēs vispār esam sanākuši šeit? Vai mūsu uzdevums nav aizsargāt lauksaimniekus? Kas tā ir par parlamentu lauk, lauksaimniecības komiteju, ja mēs uh, grasamies ierobežot paši uh, savas nozares līdzekļus, ko tad par to teiks citi? Kā mēs varam aiz, aizstāvēt budžetu kopēja lauksaimniecības politikai šādā kontekstā? Mēs uh, saskaramies ar to, ka lauksaimnieku ieņēmumi ir ļoti zem par spīti tam, ka viņi smagi strādā. Uh, Un tāpēc tik tiešām rodas jautājums. Varbūt mums būtu jāuzaicina lauksaimnieku uz mūsu sanāksmēm, varbūt tas palīdzētu mums pārliecināt pašiem sevi. Tālāk jautājums par tirgus intervenciju. Ikvienu biedē tirgus intervenci, bet kāpēc? Ja nav, piemēram, intervences eh, graudu tirgu, tad mēs visticamākais saskaramies ar eh, smagām grūtībām arī eh, cūkopības un putnukopības jomā. Mēs nevaram paredzēt to, to kāda būs produkcija šajās eh, nozarēs, ja mums nav skaidrs, kas notiek šobrīd graudu tirgū. Mēs esam tik daudz līdzekļu veltījuši, lai izglābtu finanšu sektorā spē, sektoru spēlētājs, un šobrīd mēs iešamies samazināt līdzekļus, lai palīdzētu lauksaimniekiem. Paldies! Paldies tagad vairs Dantēna kungam! Paldies, ministra kungs, mēs priecājamies par to, ka jūsu valsts uzņems Eiropas Savienības prezidēšanu pirms eh, par prezidējošo valsti kļūst Polija. Man būtu divi jautājumi, viens par kopēju lauksaimniecības politiku un otrs par divpusējiem nolīgumiem. Mandāts, kas tika uzticēts komisijai sarunām ar, Merko, eh, ar Merkosūru, ir mandāts, kas tika dots pirms eh, tam, kad jūsu valsts un citas centrālās un austrum Eiropas valsts pievienojās Eiropas Savienībai. Vai jūs grasaties izmantot šo prezidentu, prezidentūru, lai panāktu jaunu mandātu, jaunas pilnvaras, kurās tiktu ņemtas vērā eh, tās aktualitātes, proti aktuālā situācija lauksaimniecības jomā 27. dalībvalstīs? Tas būtu pirmais jautājums. Otrs jautājums ir saistīts ar KLP. Komisārs eh, izmantoja to pašu vārdu pīlārs, bet šie pīlāri, kas tiek piedāvāti, divi pīlāri, tiem nav vairs nekāda sakara ar tiem pīlāriem, kas mums bija zinām kopējā lauksaimniecības politikā vairāk desmit gadu garumā. Ko jūs domājat par um, konsekvenci šajā jomā, par šo priekšlikumu, kas paredz divus pīlārus? Un visbeidzot, vēl viens jautājums, kas netika pieminēts. Mums ir tikai 7% lauksaimnieku vecumā līdz 35 gadiem šobrīd Eiropas Savienībā. Vai jūs uzskatāt, ka šis jautājums eh, jaunas paudzes eh, lauksaimnieku iesaistīšanās lauksaimniecībā, vai tas arī nebūtu jārisina? Paldies! Paldies! Riferimento alla politica agricola comune. Paldies par jautājumiem, kas tika skatīti saistībā ar um, KLP. Daži saistīti ar ierobežotu laiku. Um, prezidentūrai laiks būs tikai pusgads, un tāpēc mēs nevaram runāt detaļās. Bet ja mēs grozītu KLP virzību vai jūs, prāt, būtu vajadzīgs pārējais periods? Vai pārējie pie jaunajām atbalsta sistēmām, lai kādas tā arī būtu, tas atsakoties no vēsturiskajām, vai tas būtu jānotiek vienlaicīgi? Mūsu referents šīs reformas jautājumā Desakungs ir runājis par mazajiem uzņēmumiem. Viņš minēja, piemēram, ka Lietuvā 15 ehm, hektāru saimniecība ir maza saimniecība, bet tas nevar būt viens un tas pats lielums visās uh, valstīs. 30 eh, hektāri, ehm, teiks, graudaugi, eh, tas būs 30 dienas darba gadā, eh, citos, citās jomās tas būs daudz vairāk. Vai jūs uzskatāt, ka būtu nepieciešams dot zināmu manevra iespēju dalību valstīm piemērot šo sistēmu un ņemt vērā atšķirības vietējā līmenī, jo platība nav tas elements, kas ļauj mums nodalīt mazās saimniecības no lielajām. Un savā runā jūs minējāt nepieciešamību samazināt cenu nestabilitātes. Kāds būtu priekšlikums, vai jūs domājat tiešo intervenciju tirgu ņemot vērā, ka tikai 9% no KLP, KLP budžeta ir paredzēta intervencija tirgu, vai arī jūs paredzat netiešos mehānismus, kā piemēram apdrošināšanas mehānismu, kas nodrošina ieņēmumus citās valstīs ārpus Eiropas. Paldies! Paldies, Giovanni! Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, ministra kungs, man jau īpaši interesē tas, ko jūs nepieminējāt proti šis aizliegums, kas uh, turēt uh, vistas īpašajos būros, jūs to nepieminējāt? Vai nu tāpēc, ka jūs uzskatāt, ka šis jautājums varētu tikt uzticēts nākamajai prezidentūrai vai kā citu iemeslu dēļ, bet man šī iemesla nav pieņemama, tāpēc es vēlētos uzzināt, kāpēc jūs nepieminējāt šo problēmu un ko jūs darīsiet šajā jomā, jo mēs ar to saskarsimies jau uh, šobrīd jūsu prezidentūras laikā jo cilvēki eh, domās par to, kā viņi varētu pārkāpt likumu šajā jomā. Paldies! Paldies! Šajās diskusijās piedalījās ļoti daudz deputātu. Diemžēl jūsu rīcībā ir tagad tikai 12-13 minūtes, lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem, tāpēc, ka mūsu šās dienas darba kārtībā ir vēl viens jautājums, kas jāizskata. Paldies jau iepriekš par jūsu atbildēm. Tātad vārds jums, ministra kungs. Lūdzu. Köszönöm. Természetesen. Paldies. Pašsaprotami. Nav neviena jautājums, kuras nevēlētos atbildēt. Un, ja es kaut ko iepriekš nepateicu, tad tam noteikti bija arī pamats. Piemēram, Iespējams, ka šis ir viens no tematiem, kas ir viens no smagākajiem tematiem Ungārijas prezidentūrai. Es gribētu sākt ar pēdējiem punktiem par dējēju vistām un par būriem, un kā šie temati ir savā starpā saistīti. 2012. gada 1. janvārī beigsies termiņš attiecībā uz būru lielumu. Tas neiekrīt Ungārijas prezidentūras laikā. Mēs saprotam, ka daudzi nav varējuši uh, pielāgoties, uh, te ir runa par uh, 30% uh, no būriem, kuros tiek turēti putni. Šī neatrisinātā situācija var novest arī pie olu trūkuma, proti pie uh, nevienlīdzības tirgu, pie cenu svārstībām. Mums vajadzētu rast uh, vidusceļu, kas būtu arī akceptējums dalību valstīm. Tas pats attiecas arī uz investīcijām, par kurām šeit ir runā. Taču mēs nedrīkstam šos ražotājus atstāt uh, nelaimē. Pārējas uh, laikā, šo desmit gadu laikā, viņiem iespējams nebija vajadzīgo finanšu līdzekļu, lai uh, iegūtu savā rīcībā modernus būrus. Jāatcerās, ka mēs šajā laikā saskārāmies arī ar ekonomikas krīzi. Esmu pārliecināts, ka mums nāksies risināt šo jautājumu gan šeit, gan arī padomē. Taču pašlaik ir spēkā tiesība akts, Gribu atgriezties pie vēl kāda jautājuma. Vai šīs modulācijas pēc 2014. gada tiks turpinātas, to mums vajadzētu kopēji izlemt. Ir vēl kāds jautājums, tas arī ir nākotnes jautājums, un uh, jau ir notikušas diskusijas par šo punktu proti par to, ka subsīdijām ir jābūt mētiecīgākām. Ir ļoti svarīgi, lai aktīvie ražotāji saņemtu šīs subsīdijas, tad tie ražotāji, kas reāli strādā. No otras puses, ja mēs eh, vēlamies definēt šo jēdzienu aktīvs ražotājs, tad rodas problēmas. Te ir runa par daļēja laika ražotājiem, par daļēju nodarbinātājiem. Iespējams, ka arī kāda krodziņa īpašnieks te var pieteikties, un īstenībā lielāko ienākumu daļu šis ražotājs varbūt neseņem no lauksaimniecības, bet eh, savu dzīvi viņš pavada laukos. Iespējams, ka šie cilvēki tieši ar subsīdijām ir panākuši to, ka tagad viņi lielāko daļu savu ienākumu saņem piemēram no turisma nozares. Mums ir jādomā par to, kas nav aktīvs ražotājs. Varbūt tādā veidā mēs varētu šo loku padarīt mazliet šaurāku. Un tādējādi mēs šīs subsīdijas varētu padarīt neatiecīgākas. Kas attiecas uz uh, lauksaimniecības subsīdijām sistēmu, tad, protams, uh, šeit var dzirdēt daudz pamatotas kritikas. Vīdas aizsardzības jautājumi tiks eh, ņemti vērā vēl stingrāk. Šeit ir gan optimistiski, gan pesimistiski skatījumi. Būtu ļoti labi, ja mēs varētu rast risinājumu šādām sarežģītām tēmām un ja mēs varētu pieņemt vienkāršākus tiesību aktus. Es domāju, ka mēs šajā jomā varētu būt pietiekami radoši un mēs varētu šo attīstību veidot tā, lai tā būtu akceptējama arī lauksaimniekiem. Mums vajag šeit apvienot dažādus atšķirīgus viedokļus - vīdes aizsardzība, iespējamā vienkāršība. Lauksaimniecībai ir jānodrošina lauksaimniekiem laba vide, kas ievēro arī visus vidas aizsardzības noteikumus. Te bija runa arī par putnu kopību, par cūkopību. Pašreizējā situācija ir skaidri parādījusi, ka mums ir jāpārdomā šie dažādie veicināšanas pasākumi. Mums ir jāizskata programma pēc programmas un ir ļoti svarīgi, lai šie līdzekļi būtu lauksaimnieku rīcībā. Lai Eiropas Savienība nevar atteikties arī no atpalikušākiem reģioniem. Ar trešajām valstīm notiek dažādas sarunas. Mēs varētu par to runāt eh, visu vakaru. Komisija ziņo par šo sarunu gaitu un ir pilnīgi skaidri redzams, ka mums ir jāievēro lauksaimnieku intereses, bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam aizmirst par Eiropas patērētāju aizsardzību ekonomiskā krīze. Tā, protams, ir bijušas negatīvas sekas uz lauksaimniekiem, taču ir arī tādi jautājumi, kas nav saistīti ar finansēm, piemēram, maksājumu termiņi, līgumu, parāgu un tā tālāk. Dažādi noteikumi ir tikuši ieviesti un jāskatās, vai tie izturēs laika pārbaudi. Uh, bieži vien eh, spēles noteikumi var mainīties. Likumdevējiem, protams, ir dažādas iespējas, bet tajā pašā laikā tam ir arī atbildība dot priekšlikumus par ilgtermiņa vai vidējā termiņa līgumiem. Par GMO esmu jau izteicies, un man vairs nav atlicis daudz laika. Līdzfinansējums. Tas būtu mans nākamais temats. Līdzfinansējums ir daļa no KLP nākotnes. Ir jāņem vērā arī jauno dalību valstu pieredze, lai mēs varētu izstrādāt kopēju vīziju par nākotni. KLP jau ilgu laiku nosaka pamatnosacījumus Eiropas lauksaimniecībā. Bez jauniem lauksaimniekiem, gados jauniem lauksaimniekiem, mēs nevarēsim nodrošināt Eiropas lauksaimniecības nākotni. Viņiem ir jādomā par turpmākajām paaudzēm. Šeit eh, tieši tirgus intervences pasākumi ir vajadzīgi. Tāpat arī par tiem, kas eh, sāk strādāt kādā jaunā profesijā, arī ir vajadzīgi savi noteikumi. Noslēgumā es gribētu atbildēt uz jautājumu par savu viedokli attiecībā uz finansējumu, vai tam ir jānāk no lauksaim, vai jānāk no Eiropas Savienības vai no dalību valstu puses. Ir jāatcerās, ka šeit mēs diskutējam par nākotni, un šīs diskusijas uh, noteikti tiks apspriestas dažādos formos. Esmu lauksaimnieku pusē. Paldies! Ministro. Paldies, ministra kungs! Paldies, Šandor! Liels paldies par to, ka bijāt gatavs ierasties uz mūsu sanāksmi, un esmu pārliecināts, ka Ungārijas prezidentūras pienesums būs ievērojams, un paldies! Mēs noteikti turpmāk cieši kontaktēsimies. Un Es priecājos par šo Ungārijas prezidentūras sākumu. Viens minūtes pārtraukums, un tad izskatīsim nākamo punktu - dioksīnu skandāls. Kolēģi, l'ultimo punto, the last point. Dargie kolēģi, pēdējais punkts darba kārtībā. Lūdzu atgriezieties savās vietās. Ah, okay. Okay. Allora, ultimo punto all'ordine. Tātad pēdējais punkts darba kārtībā attiecas uz dioksīnu prezentācija par situāciju pašlaik, iepazīstināšanās situāciju no Dan Sanko ģenerāla direktorāta. Kā jūs zināt, mēs esam dzirdējuši, kā komisārs Dalī pagājušajā nedēļā Strasbūrā debatēs plenārsēdē teica, ka komisija ņems vērā, nu, izskatīs jaunus pasākumus, lai izvairītos no tā, ka līdzīgi gadījumi varētu atkārtoties, kā šis skandāls. Uh, Nu, tad eh, tika nolemts, ka šeit lauksaimniecības komitejā ir jārunā par šo jautājumu, tāpēc nekavējoties došu vārdu komisijas pārstāvim, kurš ir veselības ģenerāla direktorāta priekšsēdētājs Pudlē. Uh, vārds jums un pateicos arī citiem komisijas pārstāvjiem no uh, lauksaimniecības ģenerāla direktorāta, kas arī varbūt uzstāsies, ja tas būs nepieciešams pēc uh, deputātu uzstāšanās. Pudlē, kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pateicos, ka uzaicinājāt mūs, lai mēs varētu iepazīstināt ar situāciju. Mēs izplatījām, un es redzēju, ka tas tika izdarīts, uh, nelielu diagrammu, lai jums ātri paskaidrotu, kāda ir situācija. Jūs neapšaubāmi zināt, ka sabiedrība, kas ražo biodīzeli, piegādāja eh, tau, eh, tauks un eh, taukskābju ražotājiem apmēram 206 tonnas, tas ir norādīts diagramā, un šis tauku ražotājs to sajauca ar citiem taukiem no citu viens, kas nāca un piegādāja tos 25 lobavības ražotāju firmām dažādās Vācijas pavalstīs. Un šajās rūpnīcās tika ražota uh, dzīvnieku pārtika dējai vistām, eh, eh, cūkām un citiem eh, dzīvniekiem. Šī dzīvnieku pārtika tika piegādāta fermām. Kā jūs zināt? Inficēšana, kas notikusi ar šo pārtiku un ko konstatēja uh, Eh, pienā un gaļā dzīvnieku izcelsmes eh, pārtikā, ko patērēja, eh, kas ražota no šiem inficētajiem dzīvniekiem, šī infekcija nerada tūlītēju risku sabiedrības veselībai. Līmenis, kas konstatēts, bija salīdzinoši zems, tas pārsniedz atļautos līmeņus, tā, to rāda analīze, bet tas ir daudz zemākā līmenī nekā tas bija krīze, ko mēs redzējām īrijā apmēram pirms 2,5 gadiem, kas bija 200 reizes lielāks par normu, vai Beļģijā 1999. Eh, Gada, gadā, kas bija 700 līdz 1000 reizes lielāks par normu. Šeit mēs eh, cūgaļā atrodam līmeni, kas ir pusotru reizi lielāks par normu, un olām apmēram 3-4 reizes augstāks par normu. Tas nozīmē, ka uh, piesārņojums un inficēšana pastāv, bet nav tūlītēja riska uh, sabiedrības veselībai. Ši, uh, tas tik un tā nav pieņemami, jo savienības politika ir vēsta uz to, lai mēs um, nepieļautu šādu inficēšanos caur pārtiku, jo mēs zinām, ka dioksīns uzkrājas cilvēka organismā un netiek no tā izvadīts. Nevajag līdz ar to, lai uh, tiktu, būtu piesārņojums. Uh, un tāpēc kopš 2002. gada mums Eiropas Savienībā ir ļoti stingras normas, lai mēs varētu pārbaudīt, ka katru dienu patērētāju lietotie produkti ir ar ļoti zemu dioksīnu līmeni. Tas bija ļoti svarīgi jums to pašlaik eh, norādīt. Vēl viena lieta gribētu teikt, ka mēs uzskatām, ka um, izsekojamības sistēma, kas ir ieviesta Eiropas Savienībā, ir labi darbojusies, un Vācija informēja caur ātrās brīdināšanas sistēmu brīdināja komisiju, kas eh, tūlīt informēja visas dalību valstis un sākot no brīža, kad Vācija mūs informēja, 27. decembra vakars, mēs pastāvīgi informējām dalību valstis ar ikdienas ziņojumiem no Vācijas, kas mūs uh, turēja lietas kursā pār situācijas attīstību. Mums bija arī kontakti ar trešām valstīm, jo viena no mūsu rūpēm bija raudzīties, vai eh, dzīvnieku pārtika vai pārtika, kas paredzēta dzīvniekiem no eh, inficētājiem fermām, ir tikusi izplatīta trešās valstīs. Tātad nav bijis, cik mums zināms, eh, cik zināms Vācija arī uz šodienu, um, dzīvnieku pārtikas, kas būtu inficēta vai cilvēku pārtika, kas paredzēta trešajām valstīm un būtu, tikusi, būtu bijusi inficēta. Tomēr dažas trešās valstis ir veikušas pasākumus pret um, cūgaļas eksportu no Vācijas, tā, tās ir piemēram Ķīmi, Ķīna, Baltkrievija, kas aizliedz eksportu, un citas trešās valstis, piemēram, Krievija, noteica zināmas prasības attiecībā uz kontrolu un testu importa gadījumā. Bija pastāvīga sadarbība starp Vācijas iestādēm, komisiju un dalību valstu iestādēm, lai visi varētu uh, būt skaidrībā par uh, veiktajiem pasākumiem. Un ja mēs raugāmies diagrammās, 2011. gada 7. janvārī eh, Vācijas iestādes bloķēja 4760 fermas, kas, eh, kas saņēma eh, dzīvnieku pārtiku no 25 rūpnīcām. Tā 4760 fermas. Jūs redzat detaļas, tas nozīmē, ka vairs nevarēja piegādāt pienu, olas, gaļu bez uh, testiem, kas dod pozitīvu rezultātu. Tie bija drošības pasākumi, jo šīs fermas bija saņēmušas dzīvnieku pārtiku no 25 rūpnīcām, bet ne visa šī dzīvnieku pārtika no 25 rūpnīcām bija inficēta. Eh, tā bija testi, izmeklēšana, ko veica Vācijas iestādes, un tad tika atbloķētas, noņemta bloķēšana davēlākām fermām, un tā 24. janvārī eh, vakar tas pats bija, palika vēl 589 fermas, kas ir bloķētas. Tātad tās nevar eh, dzīvnieku izcelsmes pārtiku eh, laist apgrozībā, eh, gaļu, pienu, olas, citādi kā vien tad, ja testi parāda, ka dioksīna līmenis ir zemāks par atļauto normu. Mēs strādājam kopā ar Vāciju, lai raudzītos, kādi ir iemesli, kāpēc šīs um, tauks, kāpēc ehm, bija inficētas, kāpēc tauki bija inficēti. Un Vācijas iestādes pagaidām nav guvušas oficiālu atbildi. Pirmā hipotēze ir cilvēka kļūda. Šajās rūpnīcās, kas atrodas Bēzelē, Vācijā, jo tur tika saņemti tauki, kas tika pārstrādāti un nosūtīti, uh, div, diviem mērķiem. Pirmais - tauki, kas paredzēti rūpniecībai, tehniskajai izmantošanai, eh, piemēram, papīra ražošanā, un arī tauki, kas tika sajaukti eh, citiem dzīvnieku pārtikas komponentiem. Un varētu uzskatīt, ka šajās rūpnīcās, kur bija divu veidu tauki, ir notikusi cilvēku kļūda, cilvēki ir kļūdījušies, sajaukuši eh, vai nu cisternas, vai uh, caurules, vai kaut ko tam līdzīgu. Bet Vācijas iestādes liecas drīzāk uz krāpšanas gadījumu, bet pagaidām vēl tas nav pierādīts, jo šī e, kompānija, kas atrodas Itālijas un Abēzolē, e, saņēmusi astoņus e, sūtījumus, no tiem četri bijuši inficēti. Tātad runa nav par cilvēka kļūdu, jo cilvēka kļūda varētu būt, ja ir viens krava piegādāta, nu tad tas tā varētu gadīties. Eh, Geldas, eh, kam būtu bijis jānonāk rūpnieciskā izmantošana, ir nonācis šajā gadījumā citur. Bet šeit ir pārāk daudz kravu, lai varētu runāt tikai par tehnisku vai cilvēku kļūdu. Un eh, tiesu izmas, izmeklēšana, ko veic Vācijas, Vācijā prokuratūra, un tiesas pagaidām rezultātu vēl nav. Tātad. Tātad komisija un komisārs jau Strasbūras plenārsēdē pagājušajā nedēļā paziņoja un vakar precizēja lauksaimniecības ministru padomē, ka komisija vēlas ieviest četru pasākumu pakotni, lai precizētu pastāvošo likumdošanu un izvairītos no līdzīgām problēmām nākotnē. Pirmais vien, ir vienoš, eh, apstiprināšana ir to iestāžu apstiprināšana, kas strādā ar taukiem un taukskābiem, apstiprināšana augstākā un stingrākā līmenī nekā vienkārši reģistrācija. E, apstiprināšana nozīmē, ka rūpnīcē, kas strādās ar šiem taukiem, e, jāuzņem kompetenta delegācija, kas izskatīs e, visu visas kontrolas mehānismas, kas tiek īstenoti un tā tālāk un tā joprojām. Otrais pasākums tiek nodalītas e, produkcijas plūsmas šajās rūpnīcās, kas strādā vienlaikus ar taukiem, kas paredzēti tehniskai rūpniecībai, un taukiem, kas paredzēti dzīvnieku barībai. Šī e, ražošanas plūsma nodalīšana var notikt divējādi. Viens būtu fiziska nodalīšana, Proti, mēs aizliedzam vienā un tā pašā rūpnīcās apstrādāt abu veidu uh, taukus. Un, ja kāds to grib, tad ir nepieciešamas divas atsevišķas rūpnīcas, nu, teiksim, 500 metru vai kilometru attālumā. Otrā iespēja būtu, ka šajā uh, rūpnīcā, kas apstrādā divu veidu taukus, mēs ieviešam sistēmas, lai izvairītos no cilvēka kļūdas. Proti, caurulis ar atšķirīgiem diametriem, lai izvairītos no tā, ka jūs varat eh, to pieslēgt eh, kravas mašīnai, kas eh, paredzēta dzīvniekiem paredzētāji kārtība pārtikā, ka to pieslēdz rūpnieciskā ražošanā paredzēto. Un, teiksim, nu, ka jūs būs atšķirīgi diametri, tāpēc jūs nevarēsiet vienkārši pieslēgt. Pagaidām tiek izskatītas šīs divas iespējas, lai nodalītu ražošanas plūsmas. Trešais pasākums ir eh, kontroles uzlabošana attiecībā uz dioksīnu, dioksīna tests šajās rūpnīcās, kas apstrādā taukus. Vienalga, vai tie būtu dzīvnieku tauki, tā bija eh, Beļģijas dioksīna krīzes pamatā 1999. gadā, vai arī tad, kad runājat par augu taukiem. Ar obligātu kontroli. Pagaidām tas ir brīvprātīgs pasākums. Mēs padarītu to obligātu ar um, zināmu regularitāti šajās rūpnīcās, kas apstrādā taukus. Un mums Eiropas Savienībā jau ir Beļģijas modelis, kur ir I, pēc krīzes 1999. gadā ir ieviestas kontroles sistēmas, šajās rūpnīcās, kas apstrādā un pārstrādā taukus, bet tas attiec tikai uz dzīvnieku taukiem, bet ar sistēmu, kas paredz, ka katra eh, krava 200 tonu apjomā tiek testēta, eh, lai pārbaudītu dioksīnu līmeni, eh, teiksim, arī PCB gadījumā. Ceturtais pasākums būtu laboratorijās, kas veic analīzes, noteikti, ka tiek ziņots par ne, negatīviem rezultātiem. Pašlaik tikai uzņēmumi, kas veic paškontroli, ir tādi, kuriem jāziņo kompetentajām iestādēm par nevēlamiem rezultātiem, negatīviem rezultātiem. Mēs gribam ieviest pienākumu privātajām laboratorijām, lai būtu šī dubultā ziņošanas sistēma valsts iestādēs vienlaikus to darītu privātas kompānijas, eh, kas prasa veikt testus, un arī tāds pienākums būtu laboratorijām. Lūk, tādi ir šie četri pasākumi, ko mēs pašlaik izskatām, ko mēs izdebatēsim ar um, pārtikas rūpniecības pārstāvjiem, un nākam pirmdien mums būs tikšanās ar visu šo rūpniecības pārstāvjiem. Un mēs domājam, ka šos pasākumus varēs īstenot salīdzinoši drīzā laikā. Uh, un nu, tas tad tiks arī uzraudzīts. Mēs domājam, ka šie pasākumi varēs vienlaikus samazināt cilvēka kļūdas iespēju. Uh, tā ir problēma, kas pastāv uh, rūpnīcās, vai arī minimizēt krāpšanas iespēju. Uh, Eh, nu, kā jūs zināt, nav iespējams jau kādu krāpšanu izslēgt, bet šeit, ja ir krāpšana, palielinot analīžu skaitu, eh, tur, kur tiek izmantoti šie tauki, lai, lai rūpnīcās, lai tos sajauktu ar soju vai kukurūzu, tad mēs domājam, ka mēs varēsim minimizēt krāpšanas iespēju, kas vienmēr tomēr ir iespējama, ņemot vērā cenas, kādas pastāv. Lūk, īsumā tāds būtu mans skaidrojums par to, mēs, cik tālu mēs esam šodien tikuši priekšstādātāju kungs. Merci, monsieur Podolē. Eh... Paldies Podolē kungam. Mūsu rīcībā vairs nav īpaši daudz laika, un tāpēc es došu vārdu tikai diviem deputātiem, kas pieteikušies, un, diemžēl, mums būs jāturpina šīs diskusijas rīt pēc koordinātoru sanāksmes. Tagad vārds Prodes kungam, pēc tam Roslīn kungam. Un Danelī kungam arī. Tātad lūdzu izsakieties ļoti īsi, un tad mēs varbūt varēsim dot vārdu vēl kādam. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Ir eh, ļoti daudz jautājumu, ko es vēlētos uzdot, bet eh, tā kā mums ir maz laika, es nevarēšu tik daudz pajautāt. Eh, vakar ehm, komisija un Aigners kundze runāja par dažādiem pasākumiem, un eh, Vācijai bija jāsastādā eh, labdarības eh, produktu saraksts. Komisija izteicās pret eh, noteikumu aizstāšanu ar Eiropas noteikumiem. Lauksaimnieki no mums sagaida, lai mēs darītu visu iespējamo, lai visās 27 dalību valstīs būtu pēc iespējas augstāka pārtiks produktu drošība. Parasti tā arī ir, bet um, dažreiz mums ir jāsaskarās ar kriminālu enerģiju. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk cīnīties pret šādiem spēkiem. Ir jāatcerās, ka Eh, Vācijas lauksaimnieki ļoti smagi cieta no eh, šiem plašsaziņas līdzekļu stāstiem. Ir eh, jāatcerās, ka Krievija gribēja, piemēram, slēgt savas robežas, dzirdot, ka gaļā un olā, olās iespējams ir uh, kaitīgi produkti. Pašās beigās izdevās pret to uh, vērsties. Sīvēni tika vienkārši atdāvināti. Tieši tāpēc mums vajadzētu sastādīt šādu pozitīvo sarakstu Eiropas līmenī. Es gribētu aicināt komisijai, kāpēc jūs uh, uh esat uh, tik uh, nevēlaties rīkoties. Bieži vien uh, mūsu lauksaimnieki kļūst um, ar, um, arvien niknāki. Viņiem ir jācieš no lieliem zaudējumiem. Uh, kriminālā tirdzniecība neļauj viņiem laist tirgu savus produktus. bieži vien cenu uh, krišanās um, lauksaimniekus noved pie bankrota. Mēs bieži vien esam runājuši par pārtikas drošību, taču es baidos, ka mēs neradīsim šeit uh, tiesiski godīgu situāciju, lai mēs varētu paļauties uz godīgiem noteikumiem. Šeit ir runa par miljoniem eiro zaudējumu, iespējams, tie ir pat vēl lielāki. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs Eiropas fonds, kur uh, lobarības ražotājiem vajadzētu ve veikt iemaksas. Esmu priecīga, ka komisija vēlas pārņemt dažas rīcības plāna punktus. Neatkārtošu tos, ja man nav daudz laika. Vēlētos skaidri norādīt, ka um, paziņošanas piedākums laboratorijām līdz šim nav bijis spēkā. Tad, kad tika atklāti negatīvi skaitļi, tie tika paziņoti firmām, nevis valsts institūcijām. Un te ir runa par patiešām lieliem sodiem. Mani interesē, kad komisija ir plānojusi savus priekšlikumus īstenot, un eh, kad tiek plānoti vēl stingrāki pasākumi lobarības regulā. Galu galā dioksīns nav vienīgā indīgā lieta, no kuras vajadzētu uzmanīties. Uh, Mans pēdējais jautājums. Komisārs iepriekšējā plenāra sēdē runāja par delegāciju, kas drīz dosies uz Vāciju, lai apskatītu situāciju uz vietas. Mani interesētu, kāds ir šīs delegācijas uzdevums. Paldies! Mārtinam Hoizlingam vārds. Es vienmēr brīnos par komisijas izteikumiem, kas saka, ka šis skandāls ir eh, norādījis uz to, ka mēs redzam, ka visas procedūras funkcionē. Es domāju, ka mums vajadzētu skatīties uz šo lietu no otras puses. Mums ir jādomā, piemēram, par paškontroli. Paškontrole tika uh, delikātās jomās kā pārtikas produktu vai lobarības ražošana, diemžēl, ir izrādījusies nepietiekama un nepiemērota. Jautājums par kopīgu risinājumu Eiropas līmenī un dalībvalstu līmenī es īsti nezinu, vai netiek runāts par atbildību. Kāpēc netiek runāts par atbildību? Daudzi um, uzņēmumi Vācijā ir pietiekuši maksāt nespēju. Uh, Un vienīgie, kas atbild par šo situāciju, ir tieši lauksaimnieki. Tas ir ļoti būtiski. Vēl īs jautājums. Atļaujas. Kā, kā tas funkcionēs nākotnē? Vai tiks veikti kādi testi attiecībā uz piegādātājiem? Jūs runājat par dažādiem cauruļu izmēriem, par nodalījumu. Es to būtu skatīs eh, savādākā līmenī. Es domāju, ka vienkārši ir jānodala uzņēmumu. Viens uzņēmums nodrošina industriālos taukus, otrs eh, dzīvnieku barību. Kādi testi ir notikuši attiecībā uz dioksīnu arī visā Eiropā? Es zinu, ka šie testi ir ļoti dārgi un tos veids ļoti reti. Jūs runājāt par 200 tonām. Kādas ir šīs robežvērtības? Paldies, tagad Denēlī kungam vārds. Stoģīrie proedri. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka par spīti šiem centieniem nomierināt sabiedrību un pārliecināt par to, ka sistēma ir veiksmīgi darbojusies, pagājušajā nedēļā mēs dzirdējām no komisāra un šodien no komisijas pārstāvi puse, puses, ka šoreiz dioksīnu skandāls ir ļoti smags. Un tas atšķirs no iepriekšējām krīzēm. Jau pirmais ir tas, ka tas notiek tādā valstī kā Vācijā, kas ir labi pazīstama ar tieši savu disciplīnu un kontrols mehānismiem. Tātad, ja tas ir noticis Vācijā, tad iedomājieties, ka tas varētu notikt arī jebkurā citā valstī. Otrakārt, mēs šobrīd esam ekonomiskās krīzes apstākļos, un tagad ik viens cenšas palielināt savus ieņēmumus, samazinot izdevumus. Un te nu mēs pavisam skaidri redzam, kā tad darbojas mūsu kontrols sistēma. Mēs visi piekrītam tam, ka šī sistēma ievērojami jāmaina. Vispirms mums ir jāpanāk tas, lai visas kontrols būtu ticamas, un otrkārt ir jācenšas panākt to, lai kontrolēm sakotu arī nopietni, nopietnas sankcijas. Ja mums būs šādas sankcijas pārkāpuma gadījumā, tad mums izdosies darboties daudz efektīvāk turpmāk. Paldies! Paldies, un tagad vārds Rājmērs skundzē. Tā kā mums nav daudz laika, es vēlējos izteikt dažas piezīmes. Ja te ir tiešām runa par noziegumiem, tad arī pašas stingrākās pārbaudes nebūtu tikušas ar to galā. Bet varbūt mēs varētu rast tādu vienkāršu uh, vienkāršu tehnisku risinājumu. Varbūt mēs varam to um, dioksīnu kaut kādā veidā iekrāsot, lai tas ir redzams uh, pārtikā. Reimers, Elizabete Jēgele, po Jāra. Jēgles kundze, pēc tam Jāra kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos izteikties īsi, bet man patiešām ir daudz sakāmā. Es um, nebūtu ticējusi, ka man vēlreiz nāksies kaut ko tam līdzīgu piedzīvot strādājot Eiropas parlamentā. Um, un tas, ka tas notiek Vācijā, man rada vēl vairāk uh, sarūktinājuma. Tad, kad ir runa par noziedzīgu darbību, tad patiešām ir grūti tikt galā ar šādām situācijām. Uh, Neskatoties uz to, es gribētu aicināt uz sekojošo. Pirmām kārtām, Vācijai vajadzētu reaģēt ar spēcīgām sankcijām. Es domāju, ka tas ir vienīgais, kas varētu kaut ko dot. Ja runa par maksāt nespēju, Hoizlīna kungs, tad varbūt mēs būtu varējuši pieņemt attiecīgus likumus. Mēs varējām kaut ko darīt lietas labā. Es nākotnē vairs neakceptēšu, ka pēc eh, šādām situācijām pārtikas produktu industrija vienkārši turpinās vienkārši strādāt. Mums ir vajadzīgi skaidrāki noteikumi arī attiecībā uz to, ko komisija ir ieteikusi. Jā, tas jau ir labs ceļš, taču es gribētu aicināt eh, komisiju attiecībās pārtikas produktiem un eh, noteikumiem vest šo regulos priekš izskatīto no paša sākuma līdz pašām beigām. Šeit nepalīdzēs tikai industriālo un pārtikas tauku nošķiršana. Mums ir jāpārdomā arī par transporta organizēšanu. Ja kuģī tiek vests ar dioksīnu saindēti tauki un pēc tam tajā tiek vestā lobarība, tad iespējams arī šeit notiks saindēšanās. Galu galā dzīvnieku tauki jau iepriekš tika aizliegti. Uh, dzīvnieku barībā. Es gribētu, lai ilgtermiņā komisija rastu labu un spēcīgu priekšlikumu. Paldies! Jāra kungam vārds un pēc tam Sikeriska kungam vārds. Nē, Sikeriska kungs, jūs vēlaties izteikties, lūdzu. Problēma sistēmu kont. Pavisam īsti priekšsēdētājiem. Jautājums par kontroli. Mums ir jācenš saprast, kādas ir bijušas kļūdas. Mums ir jāanalizē notikušais. Mums ir jāanalizē noteikumi un regulas, kas ir spēkā, jo jūs noteikti saprotat, ka mums ir pilnībā jāpārskata visu kontrolas sistēmu šajā jomā. Paldies! Paldies, priekšsētāji. Es domāju, ka man nebūs iespējas izteikties. Es nedomāju, ka mums ir nepieciešama jauna likumdošana šajā jomā. Mums jau ir trīs regulas un viena direktīva šajā jomā. Mums uh, ir eh, apdrošināšanas uh, sistēmas, kas mums varētu palīdzēt nodrošināt to. Mēs nevaram mm, apturēt cilvēks, kas vēlas uh, pārkāpt likumu, tāpēc domāju, ka šis jautājums būtu jāatrisina komisijai. Paldies! paldies. Es atvainojos eh, komisijai, bet, diemžēl, mums ir jāatstāj šī telpa, un varbūt jūs varētu nosūtīt eh, vēstuli sekretariātam atbildot uz nu pat izskanējušajiem jautājumiem. Nu, jebkurā gadījumā es domāju, ka tagad lietas ir skaidrākas. Paldies visiem, kas piedalījās šajā sanāksmē, un rīt turpināsim darbu 9.30. 9.00 būs koordinātors sanāksme. Paldies! Jauk vakar! Wow, wow. <laughs> What time is it?